Welcome to everybody. You can see, take the, your seat. Priecājos visus redzēt, lūkšu ieņemt vietas. Mūsu viesis tāpat. Ekspertus lūkšu šeit uz podījuma. Priecājos, ka esat ieradušies. Turpināšu itāļu valodā. Saka priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu mūsu vidū sveikt viesus ekspertus, kas esam uzaicinājuši, kas ir ieradušies lai apskatītu jautājumu, kas, protams, ir ārkārtīgi tūs mūsu sirdīm, tas ir mums ļoti svarīgs. Un te runājam par kultūras, kultūras mantojumu iznīcināšanu un kontrabandu īpaši Irākā, bet ne tikai Irākā. Un pirms mēs vēl sākam tālāk uzklausīšanu, es gribētu lūgt kolēģis saskaņā ar mūsu darba kārtību apstiprināt jūsu priekšā esošo darbu kārtības projektu. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Un gribētu tāpat arī jūs lūgt apstiprināt iepriekšējā sanāksmes protokolu. Nav iebildumu? Nu tad tādā gadījumā mēs varam sākt darbu. Nē, nē, tomēr, tomēr. Pavisam īsts komentārs. Es eh, gribētu runāt par koordinātoru protokolu. Tur bija runāts par interneta pārvaldības fórumu, un es gribētu, lai mēs pieturamies pie oriģināla, jo nav šāda interneta pārvaldības fórumu. Mēs varētu tad runāt par starptīklu pārvaldības fórumu. Tātad eh, neliels eh, terminoloģisks precizējums. Hmm. <clears throat> Quindi con qui... Protams, protams, nekādu problēmu. To esam tagad atzīmējuši. Lielas paldies. Līdz ar to tālāk priekšsēdētājs paziņojumi. Pirmam kārtām gribu jums pastāstīt, ka mums ir pieejamas um, daudzas un dažādas valodas. Tostarp latviešu valodā tulkojums pieejams ārkārtīgi interesanta tēma mums šodien skatām. Tāpēc pilnīgi noteikti esmu pārliecināta, ka esat jau iepazinušies ar informāciju, kas piedāvāta dosjē. Un gribu jums pastāstīt īsāk par misiju, kurā mēs nu pat bijām. Amfipolē, Grieķijā. Ārkārtīgi interesanti šī misija bija. No 17. līdz 19. jūnijām bijām tur man līdzi brauca kolēģi no šīs komitejas. Manuprāt, šī vizīte bija ļoti izdevusies. Vērsām uh, cilvēku uzmanību uz to, ka kultūras mantojums ir ārkārtīgi svarīga lieta Eiropā. Tas ir kaut kas tāds, kas visai cieši saistās ar daudziem citiem svarīgiem aspektiem Un gribētu cerēt, ka šī vizīte pilnīgi dod ieguldījumu arī grieķu iedzīvotāju dzīvē. Un gribu, lai viņi to saprot, sadzird. Tiešām esam izgājuši cauri ārkārtīgi sarežģītām sarunām, kā mēs visi labi zinām, gandrīz tika apdraudēta Grieķijas tautas un Eiropas nākotne, bet, nu, par laimi tas tā tomēr nenotika, to tikai vēlēties gribēju uzsvērt. Nu tad pāriesim tālāk pie uzklausīšanas. Un pirms es jūs iepazīstinu ar uzaicinātajiem četriem ekspertiem, gribu nākt klajā ar sākotnējām piezīmēm. Mums ir komisijas pārstāvis klāt, šeit klāt. Arī padomas pārstāvis tāpat. Mums visiem vēl prātā tās traģiskās ainas, ko redzējām no Irākas par to, kā tika iznīcināti, nopostīti kultūras mantojuma pieminekļi, vecie raksti, visi šie manuskripti tika iznīcināti. Es domāju, jūs ļoti labi atcerat šīs ainas, tāpat arī no Afganistānas šīs ainas. Un pavisam, pavisam nesen šādas posta darbus redzējām arī Timbuktu un Palmirā. Nu, tiešām tur tika iznīcināta šī simboliskā lauva Un eh, cilvēki, kas centās aizsargāt Palmeru, eh, gāja bojā. Tāpēc, zināmā mērā, tā ir gandrīz vai tāda humāna traģēdija. Eh, un, zināmā mērā, tas ir saistīts arī ar cilvēku cilvēktiesībām, jo, protams, ka no šīs teritorijas šobrīd nāk ļoti daudz bēgļu, tur ir ļoti daudz upuru, situācija ir vienkārši šausminoša. un redzam, ka cilvēki bēg no šīs teritorijas. Tas arī ir nu, skumji. Tā ir cita tēma, gan, bet cieši saistīta ar tēmu, ko apspriedīsim šodien. Tātad runa ir ne tikai par kultūras mantojuma iznīcināšanu, bet arī par visu šo teritoriju un tautu iznīcināšanu. Parlaments ir sagatavojis jau rezolūciju par šo tēmu, un tā tika pieņemta ar lielu vairākumu plenāru sēdē padomēju un komisijai um, saskaņā ar mūsu domām baidzētu paust zināmas saistības attiecībā uz šī kultūras mantojuma aizsardzību. Un tekstā man par prieku bija iekļaut arī šāda frāze, sakot, ka tajā brīdī, kad tiek apdraudēts cilvēku dzīvības, tas ir briesmīgi, bet ja tiek apdraudēta kultūra un kultūras mantojums, tas nozīmē mūsu cilvēcības iznīcināšanu. Man patika šis formulējums. Es domāju, ka mēs visi, mūsu visu pienākums ir iesaistīties šajā situācijā. Mums jāstrādā kopā ar UNESCO pārstāvim, arī UNESCO pārstāvis šodien ir šeit. Irina Kāpova, runās ar mums šeit komitejā rudenī. Mums ir jāinformē, jāveicina sabiedrības informētība par šīm problēmām. Arī ANO tika gatavota rezolūcija par kultūras objektu pārdošanu, tādu kultūras objektu pārdošanu, kas nāk no Sīrijas un Irākas. Un tāpēc, nu, jāsaka, ir mūsu rīcībā starptautiski instrumenti, kas varētu uh, ļaut mums aizsargāt šo kultūras jautājumu, iejaukties šai situācijā, atjaunot kultūras mantojumu, nu, piemēram, Hāgas vienošanās ietvaros, kas tika pieņemta 1970. gadā, ja tā ir ANO vienošanās atvainojas priekšādātāji, tātad par a, mākslas artefaktu at, aizsargāšanu un vēršanos pret nelegālu kultūras preču tirgošanu. Uh, Bet ir arī virkne citu pasākumu un mēru, ko iespējams īstenot, un mums ir pirmām kārtām vajadzīga, protams, arī kopēja datu bāze. Attiecībā uz šādiem vērtīgiem mākslas objektiem. Viena šādu datu bāze pastāv, Bet ir vajadzīga tālāk arī labāka koordinācija starp dažādām iestādēm un šai jomā iesaistītajām pusēm. Nu, tā piemēram, vidus, Vidusjūras parlamentārā asambleja norisinājās e, Rabatā, tika pieņemta rezolūcija spēcināt koordināciju starp parlamentiem un starptautiskām organizācijām. Tā, lai varam izstrādāt rīcības plānu, kas ļautu e, centienus saskaņot. Mums ir nepieciešams, lai šeit darbotos arī Eiropa, Eiropas Savienība, lai tā ar, savām, eh, ar savu rīcību varētu īstenot konvencijas un pārliecināties arī, ka, piemēram, nu, šīs preces pēc tam iekš, iekšpus Eiropas Savienības netiek izplatīts nelegālā kārtā. Eiropas komisija pati teica debašu laikā par rezolūciju plenāru sēdē, ka tā īsteno šobrīd pētījumu par iespējamu direktīvas izstrādi, lai aizliegtu šādu kultūras preču importu. Par to man, nu, pavisam nesen informēja. nepieciešams nodrošināt labāku atbalstu arī jau īstenotajām darbībām. Mums ir jāizglīto cilvēki par to, cik vērtīgs ir šis kultūras mantojums. Ir cilvēki, kas riskē ar dzīvību, lai aizsargātu kultūras mantojumu. Nu, piemēram, Sīrijā šobrīd ir kāds jauns arheologs, kas cenšas aizsargāt kultūras artefaktus. Mēs varētu tāpat arī pauslūgumu ANO izmantot uh, Um, nu, savus spēkus, lai iesaistītos uz vietas um, šo kultūras mantojuma aizsargāšanā. Nu, piemēram, to mēdz taču darīt dabas katastrofu gadījumā, ir paredzēta iespējama intervence um, šādos gadījumos, nu tad līdzīgā kārtā mēs arī varētu rīkoties šeit. šobrīd vainīgie, jāsaka, rīkojas ļoti apzināti, un viņi pavisam mērtiecīgi cenšas kultūras mantojumu iznīcināt. Tā ir tāda kā kultūras tīrīšana, eh, ļoti vardarbīga, ļaunprātīga rīcība no viņa puses. Un Eiropas parlaments ir apsvērs iespēju šādu veidu rīcību pastru, pasludināt par noziegumiem pret cilvēci. Mēs labi zinām, ka Eiropas Savienība ir galvenais kultūras jomas sadarbības veicinātājs un īstenotājs. Tieši Eiropas Savienība nodarbojas ar kultūras mantojumu aizsargāšanu, digitalizāciju, bet mums jādara kas vairāk. Mums nepieciešams aplier, apmainīties ar paraugu praksi, ar zināšanām, prasmēm, eh, izlūk informāciju, piemēram, ar Eiropolu un tam līdzīgi. Un pirms es tālāk dodu vārdu uzaicinātajiem runātājiem, gribu vēl precizēt vienu lietu. Kopā ar kultūras komiteju tika pieņemts lēmums šīs dienas darbu sadalīt divās daļās, divos paneļos. Pirmām kārtām runāsim par kultūras mantojuma iznīcināšanu, tātad tā ir pirmā daļa. Un te runāsim par to, kādas ir starptautiskās sistēmas, lai aizsargātu kultūras mantojumu. Un otra daļa būtu uh, ar nosaukumu kultūras mantojuma kontrabanda, tātad nelegāla tirdzniecība. Un tad pašās beigās, ja nemaldos, mūs gaida pavisam īs video vēstījums, liecība kas eh, mums jānoklāsās, ko mums mēlas nosūtīt, profesors Mamuns Abdul Karims, kas ir eh, antiko artefaktu muzeju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no Damaskas, Sīrijā. Viņš savā uzrunā runās par to ārkārtīgi grūto darbu, ko viņi šobrīd dara, lai aizsargātu kultūras mantojumu Sīrijā. Un tā, Nu, nonākam pie mūsu runātājiem. Pirmām kārtām eh, gribu jūs iepazīstināt ar profesoru Frederico Lencerīnī. Viņš ir starptautisko tiesību profesors no Sienas Universitātes Itālijā, specializējies e, kultūras mantojuma jomā. Viņš runās par to, ko var darīt trešās valstis un starptautiskās organizācijas, lai neļautu kultūras eh, mantojumam iet postā, tātad, lai neļautu to iznīcināt. Viņš runās par to, kāda atbildība ir jāuzņem šīm trešām pusēm. Visus runātājus lūkšu iekļauties atvēlētajā uzstāšanās laikā. Tas ir astoņas minūtes katram. Es saprotu, ka tas nebūs viegli, bet šādā veidā mēs panāksim to, ka mums beigās būs laika arī jautājumiem un atbildēm. Lenca Rīnīkungs, lūdzu, jums pirmiem vārds. Paldies! Paldies, ar karīgi priecājos būt šeit. Kostas kundze jau iepazīstināja jūs ar, nu, lūk, pirmo ainu un šie slaidi, kurus izmantošu savā prezentācijā, bet es domāju, ka šīs ainas jūs esat jau redzējuši. Šīs ainas ļoti labi atspoguļo to, kas notiek šais valstīs un par ko tieši mēs runājam. Juridiski runājot, kultūras mantojuma iznīcināšana, ja tā tiek pastrādāta apzināti, un nav saistīta ar militāru nepieciešamību, tiek uzskatīta šodien par starptautisku noziegumu. Kostas kundze uzsvēra, ka papildus turklāt par to, ka tas tiek uzskatīts par noziegumu, to vajadzētu uzskatīt arī, pasludināt arī par noziegumu pret cilvēci. Tā kā tas šķiet šim parlamentam. Par to iepriekš ir runājuši arī starptautiskie mm, Dienvidslāvijas tribunāla pārstāvi. Un šādā gadījumā, protams, pastrādātāja mērķis jau nav pats postījums, ne jau viņi postiem vēlas ko nodarbīt, viņi vēlas nodarīt pāri kopienām, iedzīvotājiem, neļaut viņiem pēc tam redzēt šo savu atspoguļojumu kultūras mantojumā. Tātad viņu mērķis ir iznīcināt kultūras identitāti tautām, kopienām. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām starptautiskais kultūras mantojums var tikt uzskatīts par liecību, uh, Ehm, un tā iznīcināšana var tikt pielīdzināta genocīdam, tautu tīrīšanai, tieši tā kā to uzskata arī šis parlaments. Un visbeidzot, Kostas kundze pieminēja arī neseno rezolūciju, ko pieņem ANO drošības padome, saskaņā ar ANO drošības padomas teikto e, kultūras mantojuma iznīcināšana nozīmē draudus mieram un starptautiskai drošībai. Un to svarīgi atcerēties, jo tas nozīmē, ka šāda veida rīcība ietveras eh, drošības padomas kompetencēs. Nu, tā kā apzināt kultūras mantojuma iznīcināšana, tā tad ir starptautisks noziegums. Tad eh, tālāk varam secināt, ka valstīm ir atbildība aizsargāt kultūras mantojumu un aizsargāt cilvēkus pirmām kārtām, aizsargāt tautas pret kultūras mantojuma iznīcināšanu. Vispārīgi runājot, varam teikt, ka šis pienākums aizsargāt pārsvarā piekrīt teritoriālajai valstī, valstī, kas tur atrodas. Bet tajā gadījumā, kad šāda valsts, piemēram, nevēlas vai, neve, negri, vai nav spējīga kultūras mantojuma aizsargāt, tad eh, un, un nevar aizsargāt arī tautu no šīs kultūras mantojuma iznīcināšanas, tādā gadījumā iestājas kolektīva atbildība aizsargāt, un tā iestājas starptautiskajai sabiedrībai kopumā starptautiskā sabiedrība, un it īpaši starptautiskā sabiedrība ir jāuzņemas pienākums pavēl, palīdzēt teritoriālajai valstī. Turklāt arī tai jāspēr visi nepieciešamie soļi, visdažādākie mēri jāpieņem, lai novērstu un apturētu šādus apzināts kultūras mantojuma iznīcināšanas pasākumus. Vispārīgi runājot, at, atbildība aizsargāt faktiski īstenojas trijos, var īstenoties trijos dažādos scenārijos. Pirmām kārtām novēršanā, profilaksē, tādā gadījumā ir, tālāk ir arī atbildība rēģēt un atbildība sodītība at, atspoguļot. Protams, konkrētā kultūras mantojuma iznīcīšanas gadījumā katru reizi atsevišķi eh, runājam par ko specifisku. Šajā gadījumā runājam par ISIS un dažu pastrādāto kultūras mantojumu iznīcināšanu, bet mēs redzam, ka šāda veida rīcība nebūtu nu, nav nekas jauns un oriģināls. To ir pastrādājuši daudz un dažādi grupējumi visā pasaulē. Nu, vēstures gaitā tas ir atkārtojies atkal un atkal. Un, protams, pastāv nepieciešamība rast kādu stabilu risinājumu. Šai konkrētajā gadījumā svarīgi uzsvērt, ka pirmām kārtām pastāv pienākums reaģēt pret šiem eh, kultūras mantojuma iznīcināšanas pasākumiem, kas šobrīd tiek pastrādāti ISIS un Dēļšu okupētajās teritorijās. Mēs varam pieņemt un pavisam droši pieņemt, ka nekāda diplomātiska centieni mierīgiem eh, pasākumiem nevarēs pielikt punktu šāda veida kriminālai darbībai no Dēļšu puses. Tāpēc, diemžēl, diemžēl šobrīd mierīgi diplomātiski risinājumi nav iespējami. Un vienīgais risinājums ir ir militāra intervence. Šāda veida militāra intervence, protams, tiktu īstenot saskaņā ar starptautiskām tiesnībām, kas to leģitimizē, ja piešķirt tam atļauju ANO drošības padomu. Viņi ir konstatējuši, ka lūk ir miera apdraudējums un līdz ar to drošības padomas kompetencē ir apstiprināt militāru, pieņemt, atļaut militāru intervenci starptautisko organizāciju lomu, un īpaši Eiropas Savienības lomu un dalībvalstu lomu šajā gadījumā, ir īstenot lobiju ANO drošības padomē, lai pārliecinātu padomus locekļus šāda veida mērus spērt un lēmumu pieņemt. Mums turklāt jāatcerās, ka ja drošības padomē neizdotos eh, šo atbildību īstenot, tad tādā gadījumā ANO ģenerālā asambleja varētu autorizēt militāru intervenci saskaņā ar principiem, kas apstiprināti e, United for Peace rezolūcijā, kas tika pieņemta 1950. gadā. Vēl viens novērojums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs šajā kontekstā. Mēs labi zinām, ka ISIS Daesh vēlas izvērst savas okupētās teritorijas plašumā un eh, kontrolēt ne tikai pašreiz to kontrolēsošās teritorijas. Un mēs redzam, kas notiek, piemēram, Ēģiptē, Ēģiptē Tunisijā, viņi tur ir izstiepuši savus kaulainos pirkstus. Un tāpēc svarīgi, lai starptautiskās organizācijas un tīpaši Eiropas Savienība rīkojas atbilstīgi un cenšas profilaktiski novērst šāda veida okupācijas izvēršanos plašumā, tā lai neatkārtotos tāda situācija, kā bija Sīrijā, Irākā, Lībijā. Nedrīkstam pieļaut, ka tas atkārtojas un līdzīgi norisinās citās teritorijās un valstīs Un šajā aspektā Eiropas Savienība var spēlēt ļoti būtisku lomu. Jo te mēs runājam nevis par militāru intervenciju, bet gan par profilaksi. Un ir ļoti daudz mēri, ko var spē, pieņemt Eiropas Savienība, lai novērstu, tātad preventīvi novērstu to, ka potenciāli tiktu iznīcināts kultūras mantojums citās teritorijās. Un šie pasākumi var būt visdažādākie. Nu, piemēram, var tikt plānotas iniciatīvas, izglītības programmas, plašsaziņas līdzekļu kampaņas, rīkojoties, piemēram, pilsoniskajā sabiedrībā uz vietas, jo arī viņi var spērt soļus, veicinot atbildības sajūtas veidošanos vietējos iedzīvotājus par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir viņu pašu kultūras mantojums. Uh, Tāpat arī var apmācīt ekspertus, eh, militāro personālu, apmācīt policijas darbiniekus, kārtības sargājošo iestāžu darbiniekus, lai viņi savlaicīgi uztvērtu visus vajadzīgās zīmes, saņemtu informāciju. Tāpat var tikt sniegta palīdzība atbalsta piedāvāšanā, starptautiskiem un vietējiem tiesu iestāžu mēriem, piemēram, starptautiskās krimināltiesības nolēmumu īstenošanā, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi un būs ļoti svarīgi identificēt, eh, notvērt un pēc tam sodīt, saukt pie tiesas tos, kas individuāli ir atbildīgi par kultūras mantojumu iznīcināšanu. Turklāt, būtu ārkārtīgi svarīgi arī uzlabot un intensificēt sadarbības starp Eiropas Savienību un citām starptautiskajām organizācijām, tīpaši UNESCO, un arī ar reģionālajām struktūrām, tos ar, piemēram, Arābu valstu līgu, kuru kompetence taču ir šajās teritorijās, un kas nav maz svarīgi turklāt, konkrētus pasākumus iespējams īstenot arī, lai pavisam nopietni novērtu to, ka Daesh un ISIS e, turpina šo okupācijas izvēršanu. Tam ir svarīgi izlūgu dienestu darbība, jo, protams, ka viņi un, un jā, jāaptur arī finansējums viņiem. Tātad darīt iespējams daudz ko un jārīkos jau šobrīd. Ja mēs vēlamies novērst tālāku nenovēršamu kaitējumu nodarīšanu kultūras mantojumam, cilvēces kultūras mantojumam, tieši tā kā Kostas kundze teica, jo tas ir cilvēces mantojums, tas nepieder nevienam konkrēti, tad mums jārīkos jau šobrīd. Paldies! Paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji! Lielas paldies profesoram par šo prezentāciju! Jūs norādījāt uz to tiešām, cik ļoti nopietni, cik steidzama uh, šī situācija, ka tā prasa steidzama rīcību. Un es domāju, ka mēs, protams, to arī labi zinām, bet tāpat laikā jūtamies tā kā nedaudz bezpalīdzīgi. Un mums ir jāmeklē veidi, kā virzīt uz priekšu, jādomā par plānu. Es domāju, ka visi tam piekrīt. Bet, nu labi, tālāk, uh, nu, nogadīsim arī pārējās prezentācijas, un tad varēsim uzdot jautājumus. kolēģi varēs tad arī izteikties, un tālāk došu vārdu nākamam runātājiem. Tas būs Stefano De Kāro, kas ir ICCROM ģenerāldirektors, tas ir starptautiskais centrs e, saglabāšanas un kultūras īpašuma saglabāšanas atjaunošanas studijām no Romas, Itālijā. Tā ir ļoti labi pazīstama, nu, tāda labi zināma aģentūra Romā, un eh, viņu uzdevums arī ir domāt par to, kā cilvēkiem tiek dotas pilnvaras, kā tiek izplatīta informācija par kultūras mantojumu. Un Dekāro kungs, protams, sīkāk arī pats stāstīs par to, ar ko nodarbojas šī aģentūra. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies par uzaicinājumu piedalīties. Es runāšu itāļu valodā. Pirmām kārtām, kas ir ikrom? Tā ir starpvaldība organizācija. Tātad tā atšķirs no ICOM, kas ir profesionāla rakstura organizācija, bet mūsu organizācija ir diezgan politiska rakstura, jo tā iesaista valdības, un šobrīd ir 134 dalībvalsts, tajā to ir izveidojis UNESCO 1956. gadā ar attiecīgu rezolūciju tika pieņemts lēmums izveidot neatkarīgu organizāciju, kas būtu neatkarīga no UNESCO, bet eh, kura darbojas eh, tālāk sekojot UNESCO mandātam. Bet tomēr tāda tehniskāka rakstura organizācija, kurā speciālisti varētu apmācīt tos, kuri ir iesaistīti artefaktu un eh, citu objektu atjaunošanā. Kopš 59. gada Galvenā mītne ir bijusi Itālijā, bet pagājušā gadā tika atvērta arī uh, filiāle apvienoties Arābu Emirātos, Šaržā, un viņu pienākums ir iesaistīt Arābu valsts vairāk šajā darbā, un tas ir īpaši svarīgi šobrīd, ņemot vērā to, kas notiek reģionā. Ļoti būtiskas darbības ir veikts dažādās valstīs, tāpat notiek arī reģionālās programmas, un būtiskākās no tām ir, piemēram, Āfrikas eh, iniciatīva, eh, ko veic eh, Āfrikas kultūras mantojuma skola, un tās darbību pārvalda ikrom, tātad viņi sadarbojas ar šo skolu, kas eh, tika nesen atzīta kā tāda panāfrikas organizācija un nodarbojas ar izglītības eh, sniegšanu šajā Āfrikas kontekstā. Tālāk par budžetu. Mūsu organizācija katra valsts iemaksā savu kvotu, savu daļu. Un pastāv arī ārpus budžeta fondi, ko mēs saņemam. Mums ir ģenerāla asambleja, kas tiekas reizi divos gados, un tā ievēl valdi 25 pārstāvi sastāvā, tātad tie ir pārstāvi no visdažādākiem pasaules reģioniem. Mums ir tikai 34 darbinieki, 14 no tiem ir profesionāļi, tātad tā ir tāda diezgan viegla, maza struktūra, bet tā rezultātā mēs varam ļoti veiksmīgi sadarboties, jo neviens nevar būt eksperts pilnīgi visās jomās. Tā tad mēs uh, sadarbojamies ar centriem un universitātēm, kam ir uh, viss uh, tādas lielākās kompetences attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšanu, tāpat dažādiem um, tālāk saglabāšanas pasākumiem un riska novērtēšanu. Šobrīd esam iedalīts tā kā trīs daļās - komunikācijas daļa un fiksētie un mobīlie aktīvi. Tātad mūsu mērķis ir eh, dot ieguldījumu eh, kultūras mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā visā pasaulē, attīstot un veicinot eh, sekojošās jomas. Tātad te mēs runājam par saglabāšanu tādā materiālā izteiksmē, izteiksmē, bet laika gaitā kultūras mantojuma koncepcija ir mainījusies, un tagad mēs to biežāk uzskatām uh, par tādu kā ņemam ja vērā arī cilvēku aspektu. Mēs mēģinam veidot sabiedrību, sabiedrības tādu grupu, kas spēja atbalstīt šos uh, saglabāšanas darbus, bet viena liela problēma, ar ko esam saskārušies krīzes laikā, ir tādi, ka daudzi ārvalstu cīnītāji Sīrijā, Irākā un citās valstīs, viņi ierodas no Eiropas valstīm, no rietumu valstīm pārsvarā, un tā tik tiešām ir problēma, jo tas nozīmē, ka mūsu sabiedrībā, mūsu izglītības sistēmās, acīm redzot, ir kaut kādi trūkumi, jo pēdējās desmitgadēs esam ļoti veiksmīgi apmācījuši cilvēkus eh, tīri tehniskajā saglabāšanas darbā, bet neesam veidojuši šos uh, cilvēkus, eh, neesam strādājuši varbūt ar sabiedrību tik daudz, lai migranti, dažādi, dažādas sociālās grupas, nabadzīgi cilvēki un dažādas nacionālās minoritātes, tātad, lai viņiem arī būtu izpratne par šīm lietām. Te nav runa par kādām smalkām izstādēm, bet eh, par tām lietām, kas cilvēkiem ir svarīgas viņu pašu nacionālajās kopienās, tātad šis kultūras mantojums, kas ir svarīgs visai cilvēcei, ne tikai saglabāšanas speciālistiem. Ja mēs skatāmies uz Mostāras tiltu vai Mosulas muzeju, mēs redzam, ka nebija pretestība no pašas sabiedrības puses. Tātad šos barbariskos aktus veic viena sabiedrības grupa pret kādu citu sabiedrības grupu, un tas ir gluži pretēji šai cilvēciskuma uh, koncepcijai, kas ir vērsta uz visu cilvēku labumu, labklājību, un tagad tas ir arī vairāk iekļauts šo eh, saglabāšanas speciālistu apmācības programmās. Saglabāšanas darbā iesaistītās puses ir tās pašas, kas var sniegt informāciju par kultūras mantojumu, nodrošināt šo komunikācijas aspektu. Uh, Tātad, ko mēs varam darīt? Nu, aplūkosim tagad dažus no man, mm, izteikumiem, paziņojumiem, kādi ir parādījušies. Tāpat arī Arābu līgas valstis, arī tās ir nākušas klajā ar paziņojumu uh, šāža pilsētā un uh, augstā pārstāv Margarīnī kundze arī ir nākus klajā ar paziņojumu pēc notikam Palmīrā, un visi šie paziņojumi ir ārkārtīgi būtiski. Tie ir um, izšķiroši svarīgi. Un uh, tāpat arī Sīrijas kultūras uh, mantojuma uh, novērošanas centrs ir izveidots tagad ar IKROM palīdzību un citu organizāciju palīdzību, tālāk pēc citām svarīgām in iniciatīvām ASOR. Austrum pētniecības iniciatīva. Tur ir gan saglabāšanas, kultūras saglabāšanas institūts un uh, pētniecības uh, departaments. Viņi strādā pie kārtēšanas sistēmas. Viņi ir uh, devuši ieguldījumu arī, piemēram, Alberta muzeja izstrādē. Vācijā piemēram, ir eh, Sīrijas eh, mantojuma arhīvu projekts eh, tiek izstrādāts, un, protams, ir vēl citi piemēri, dažādas citas iniciatīvas, kas notikušas šajā, šajā virzienā. Eiropas Savienība ir finansējusi iniciatīvu, kuras notaukums ir Sīrijas kultūras mantojuma Uh, saglabāšanas finansēšanu. Mans kolēģis, kolēģis konkrētāk runās par to pēc manis. Tātad šīs ir konkrētas darbības, ko mēs veicam mikrom ietvaros. Un viens no tādiem simboliskiem notikumiem bija. Tādas glābšanas komandas izveidošana, kas uh, darbojas tādos katastrofālos apstākļos situācijās, vai tās ir cilvēku radīts katastrofas, teiksim, um, karš uh, vai notikusi zemestrīce. Tā tad mēs organizējām kursus Itālijā un apmācam pasniedzējus. Tātad, lai mēs varētu tālāk izvērst visu šo kustību un sniegt šo informāciju, tātad viņi savukārt tiek apmācīti un apmāc citus, un mums ir uh, vislaidā redzams uh, šāds pasniedzējs Ēģiptietis, kurš arī ir apmācījis tālāk atkal veselu komandu, veselu grupu, un viņš eh, gadījās atradās Kairā tieši tad, kad eh, eksplodēja lādiņš tieši ārpus muzeja, un viņš varēja iejaukties šajā situācijā un savākt kultūras materiālu, un Tādējādi dot stimuls Eģiptes valdībai izveidot citas tādas grupas, komandas uz vietas, un šādu veidu apmācību mēs varam veikt uh, daudzās citās valstīs, tīpaši izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Tātad šeit ir grupa, ko izveidojām Beirutā, uh, Sīrijas uh, eksperti, un tagad mēs strādājam Jemenā, kā jūs varat redzēt, tāpat Lībijā, Un gribētu norādīt uz uh, vēl vienu iniciatīvu, kurā arī Eiropa ir iesaistījusies. Te ir runa par likuma projektu, ASV kongresa likuma projektu, kas izveido jaunu struktūru, kas koordinē federālās valdības darbību štatos dažādu nelaimu katastrofu gadījumos, jo apvienotās valstis ir um, likvidējušas ierobežojumus ieviešanai, lai varētu veidot tādas drošas glabāšanas vietas uh, ASV, un tas darbs ļoti svarīgs, un jāsaka, Eiropā tas jau ir darīts arī, jau ir grozīti specifiski tiesību akti, un uh, attiecīgas darbības tika veikts pēc Sīrijas uh, sankciju noteikšanas, un viens no uh, likumdošanas darba uzņa, uzdevumiem bija tātad eh, piemērot tiesību aktus tā, lai ārkārtas gadījumā varētu tikt izmantot šādas drošas uzglabāšanas vietas. Eh, tātad ikram radniecīgas organizācijas eh, strādā, tās izstrādā dažādas objektu sarakstus, bet, nu, ties, tos vēl tālāk jāpieslī, jāpieslīpē un jāaktualizē. Un pēdējā slaidā kāda mums ir īstermiņa, ilgtermiņa plāni. Ir 11 miljoni bēgļu, 4 miljoni no tiem nāk no tuvējākām kaimiņu valstīm, tad mēs neņemam valsts, vērā tādas valsts kā Lībija. Šie bērni, ko jūs redzat slaidā, viņiem ir nepieciešami medikamenti, maize un citas lietas. Bet mums tam visam vajadzētu pievienot vēl klāt arī kultūras mantojuma ideju Te nav runa tikai par to, ko var atrast un redzēt muzejos, statujas, skulptūras, bet te ir runa par šo bērnu pašu ciematu kultūras mantojumu, lai viņiem būtu atmiņas par to, no kurienes viņi nāk. Ir nepieciešami muzeji ar fotografijām, lai viņi zinātu, kur viņi dzīvoja, kur bija Sīrija, kāds bija viņa ciems un mājas. Tātad šāda sajūta, šī saikne uh, izcelsmes zemē ir nepieciešama. Un tādā veidā mēs varēsim salauzt šo ķēdi, ko šī ārvalstu kalrotāja cenšas panākt. Paldies, saka priekšstādātāji, mēs devām jums vēl dažas papildus minūtes, bet tik tiešām bija ļoti žēl, negribējās jūs pārtraukt jūsu interesantajā stāstījumā, it īpaši šī pēdējā doma, ko jūs klāstījāt par izglītību un apmācību tā tik tiešām ir ļoti būtiska, un Eiropas parlamentā notika seminārs par uh, ārkārtas uh, situācijām un to pārvaldīšanu, un šī tēma jau tad parādījās. Tā ka vēlreiz liels paldies tagad. Uh, dodu vārdu Žilu Dotetru, viņš ir no Hāgas, jurists no Startautiskās krimināla tiesas, un Tātad arī krimināla tiesas eh, darbība ir bijusi ārkārtīgi būtiska, esam arī interesi vērojuši tās eh, darbu. Jūs runāsiet par iespējamo starptautiskās eh, krimināla tiesas darbību un darbībām saistībā ar kultūras mantojumu sagraušanu, iznīcināšanu, un jūs, cerams, mums palīdzēsiet labāk izprast to, ka tas nav jautājums tikai par kara noziegumiem, bet te ir un tīri arī par kultūras mantojuma graušanu. Paldies, Paldies priekšādātāji. Kultūras mantojuma iznīcināšanai ir ļoti smagas sekas ilgtermiņā, un tāpat eh, te ir runa arī par drošības izaicinājumiem īstermiņā. Eh, es gribētu citēt UNESCO direktoras Irēnas Bokovas teikto 2012. gada 3. decembrī. Viņa teica lūko, kultūra ir konflikta frontes līnijā, tai uzbruk tīšām, lai radītu naidu un nepieļautu samierināšanos. Tieši tāpēc mums ir jāsāk uzskatīt, ka kultūras mantojums ir starptautiskas drošības jautājums. Tātad, tā kā pieprasīja Irā, Irīna Bokuva, mums ir jāatbild, kā mēs tam varētu pretoties. Atbildes ir ļoti dažādas un vienotru papildina. Un tieši šeit var arī dot savu atbildi um, starptautiskā krimināla tiesa. Starptautiskā krimināla tiesa ir pastāvīga tiesa, un tā spēlē šeit īpašu lomu, un tā spēlē šo lomu papildinoši, un dažkārt tā var spēlēt šo lomu viena pati. Es gribētu jums norādīt, ka jau vairākus gadus kultūras mantojuma iznīcināšana ir neatņēmama daļa mūsu starptautiskās krimināltiesas prokuratūras stratēģijā. Un, lūk, mēs ņemam vērā dažādus aspektus. Pirmais aspekts ir tāds, ka kā mēs visi varam konstatēt, eh, uzbrukumu skaits eh, kultūras mantojumam eh, ar vien pagarinās. Otrakārt, kultūras mantojuma iznīcināšana var tikt uzskatīta par noziegumu saskaņā Romas statūtiem, un tā arī tiek skatīta Romas statūtos, pie tās vēl atgriezīšos. Tāpat arī ir jānodrošina, lai noziegumu izdarītāji tiktu tiesāti. Tikai šādā veidā mēs varētu nodrošināt eh, Romas statūtu efektivitāti un varētu arī uh, pilnībā aizsargāt uh, šo mantojumu saskaņā ar starptautiskās kopienas prasībām. Tiesai ir jādarbojas sinerģijā ar citām organizācijām un institūcijām un arī valstīm. Es uh, patiešām um, pateicos uh, prokuroru Švatu Bensudas vārdā par ielūgumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Jūs lūdzāt, lai mēs izteiktos par šādu tematu. Uh, Eh, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un iespējamā rīcībā no starptautiskās krimināltiesas puses eh, kultūras mantojuma iznīcināšanas gadījumos. Eh, Startautiskā krimināltiesa nodrošina vajadzīgo juridisko arsenālu, lai varētu vērsties pret šādiem noziegumiem. Kultūras mantojuma iznīcināšana pirmkārtām ir uzskatāma par kara noziegumu saskaņā ar Romas statūtu 8. pantu. To ir uzskatīts arī par noziegumu pret cilvēci saskaņā ar 7. pantu statūtos. Tāpat arī uh, kultūras priekšmetu iznīcināšana varētu tikt uzskatīta par genocīdu, kas arī ir noziegums, kas ir paredzēts statūtos. Sākšu ar kara noziegumiem. Lai varētu konstatēt kara noziegumu, vispirms ir vajadzīgs bruņots konflikts. Jūs noteikti zināsiet, ka ir divi bruņoti konflikti - ir startautiskie bruņoti konflikti starp valstīm un ir iekšēji bruņoti konflikti, kas varētu būt uh, konflikti starp valsts uh, bruņotiem grupējumiem un bruņotiem grupējumiem vai arī bruņotiem grupējumiem uh, savā starpā. Es negribu iedziļināties detaļās, bet eh, šo bruņotu konfliktu iecienu vajadzētu paturēt prātā. Tātad mums ir noteikti vajadzīgs šis bruņotas konflikts, lai varētu konstatēt kara noziegumu. Taču abos gadījumos, gan starptautis, gan iekšējā bruņota konflikta gadījumā, kultūras mantojumam ir vajadzīga vispārēja aizsardzība, tātad civila aizsardzība, un ir vajadzīga arī īpaša aizsardz, aizsardzība kas ir um, nozīmēta tieši kultūras mantojumam. Tagad es gribētu iedzināties detaļās, un es gribētu runāt tieši par starptautiskiem bruņotiem konfliktiem. Un es gribētu jums parādīt, kā ar vispārēju un specifisku aizsardzību mēs varam vērsties pret uh, kultūras mantojuma iznīcināšanu un izlaupīšanu. Gribētu atsaukties uz 8. pantu 2. punktu B apakšpunktu, ko var piemērot eh, starptautiskam bruņotam konfliktam un ko var uh, kvalificēt kā karanoziegumu. Tātad eh, tīšām vērsties ar uzbrukumiem pret ēkām, kas ir veltīts reliģijai, izglītībai, mākslai, zinātnē, labdarībai, uh, vēsturei vai arī ēkas, kur atrodas slimušie vai cietušie bet tātad ēkas, kas nav paredzētas militāriem mērķiem. Pirmkārtām vajadzētu uh, redzēt, ka šeit ir atsauce uz uzbrukuma uzsākšanu. Šeit tātad nav vajadzīgs uh, šī panta izpratnē, lai šis uzbrukums būtu izdevies vai arī, lai uzbrukuma rezultātā būtu radušies zaudējumu. Otrs skaidrojums, tātad mums ir jāskatās, kas ir um, vēsturiski pieminekļi. Uh, Romas statūtos nav dota definīcija vēsturiskām ēkām. Pietiek, lai šai ēkai būtu vēsturisks raksturs. Šajā kontekstā uh, pieminekļa vai ēkas ierakstīšana kultūras mantojuma sarakstā UNESCO ipso facto nepadara šo ēku par vēsturisku ēku, kas saskaņā ar Romas statūtiem, bet šeit tomēr ir spēcīgs norādes, ka to varētu šādā veidā traktēt, asotā pānta izpratnē. Un īstenībā uh, Dienvidslāvijas starptautiskais kara tribunāls eh, savā judikatūrā šo pieju apstiprina. Trešais skaidrojums. Te ir runa par uzbrukumiem ēkām, kas ir veltītas mākslē. Nav nekādu šaubu, ka muzeji, protams, ir ēkas, kas ir veltītas mākslē, bet eh, vai te ir runa tikai par statujām vai, vai gleznām, kas atrodas muzejos? Ir skaidrs, ka eh, muzejs kā tāds arī ir ēka, kas ir veltīta mākslai, jo bez eh, šādām statujām vai um, gleznām um, ēka nebūtu muzejs. Tātad te ir runa par specifisku aizsardzību saskaņā ar uh, traktējumu bruņot konflikta gadījumā. Šeit ir runa arī par vispārējo aizsardzību, jo uh, šīm ēkām ir arī civils raksturs. Ātri pieminēšu 2, 4, 5, 13 un 16 pantu uh, satuniet punktu 8. pantā. Un 13. punktā, proti, ir runa par to, ka ēkas vai priekšmeti tiek iznīcināti vai konfiscēti. Savukārt nākamajā punktā ir runa par izlaupīšanu. Tātad te ir runa par vietām, kas arī ir jāaizsargā. Tātad tas attiecas gan uzbrukumu, gan arī izlaupīšanas un konfiskācijas gadījumā. E, iekšēju konfliktu gadījumā arī var piemērot tieši, šādu pašas, tieši šīs pašas normas, kā piemēram Malī 2012. gadā. Civilu, uh, civilā aizsardzība ir mazliet uh, vājāka nekā specifiskā aizsardzība, kas ir paredzēta kultūras mantojumam. Tātad šie, šī aizsardzība tiek nodrošināta gan iekšēju, gan starptautisku konfliktu gadījumā. Uh, Tāpat šādus kultūras mantojuma iznaicinājumu varētu uzskatīt par uh, noziegumu pret cilvēci, kas savukārt ir paredzēts 7. pāntā Romas statūtos. Šeit nevajag pierādīt, ka pastāv bruņots konflikts, un šeit e, ir arī vienalga, vai šis konflikts ir iekšējs vai startautisks bet vajag pierādīt, ka te ir runa par vispārēju vai sistemētisku uzbrukumu konkrētai iedzīvotāju kopai. Un te ir runa arī par kultūras priekšmetu iznīcināšanu, jo notiek vēršanās pret grupu vai kolektīvu, politisku, rasisku, nacionālu, etniski, etnisku kultūras eh, reliģijas vai uh, eh, dzīmumu iemeslu dēļ. Un uh, to pierāda arī starptautiskais uh, eh, Dienaslāvijas tribunāls. Tagad par genocīdu. Romas statūtos mm, kultūras mantojuma izmanto, e, iznīcināšana netiek uzskatīta par genocīdu, bet e, kultūras mantojuma iznīcināšana varētu norādīt uz e, genocīdu iemesliem. Kā un kādā veidā mūsu tiesa var rīkoties? Galvenokārt tiesa ir, tiesai ir piekritība geogrāfiski tajās teritorijās, tajās valstīs, kas ir parakstījušas Romas statūtus. Tātad mēs nevaram darboties valstīs, kas nav parakstījušas Romas statūtos. Sīrija un Irāka pašlaik nevar darboties, jo Sīrija un Irāka nav parakstījušas Romas statūtus. Bet eh, visas durvis tomēr nav aizvērtas. Un pirmā alternatīva ir tāda, ka saskaņā ar Romas statūtiem eh, starptautiskā krimināla tiesa var rīkoties pret noziegumu izdarītājiem, ja tie nāk no valstīm, kas e, ir e, parakstījušas Romas statūtus. Tātad šeit spēlē lomu tieši e, noziegumu izdarītāja nacionalitāte. Tāpat arī krimināla tiesa var darboties valstīs Irākā vai Sī, tādās valstīs kā Irāka vai Sīrija, ja šajās valstīs noziegumu izdarītāji nāk no valstīm, kas ir parakstījušas Romas statūtus. Tātad Šeit, protams, mēs nevaram vērsties pret eh, cilvēkiem, kas ir uh, izdarījuši noziegumus ļoti lielos apmēros, jo ļoti bieži šie cilvēki ir tieši irākieši vai sīrieši. Mums uh, Tas nozīmē, ka mēs nevaram līdz ar to pakāpties augstāk hierarhijā un vērsties pret cilvēkiem, kas ir izdarījuši vislielākos noziegumus un tieši tāpēc arī tiesa pašlaik aktīvi nerīkojas šajās valstīs. Pastāv otra alternatīva. E, šādā gadījumā ANO drošības padome varētu izmantot septīto uh, apvienoto nāciju hartas nodaļu, lai nodotu lietas uh, e, starptautiskajā krimināltiesē. Kultūras e, mantojuma aizsardzība ir Uh, visu pienākums. Te ir jāiesaistās gan valstīm, gan profesoriem, gan visiem pieminētajiem. Galvenokārt tātad te ir runa par uh, valstu pienākumu. Šeit ir jā, jāizmanto gan uh, komplementaritātes, gan subsidiaritātes principi. Tāpat arī tas ir tiesas pienākums, jo tiesai ir jāveic visi savu pienākumi, lai aizsargātu kultūras mantojumu. Kultūras mantojuma aizsardzība ir ļoti uh, svarīga Besudas kundzei un arī pārējiem prokuroriem. Mēs uh, eh, daram visu, uh, lai izmantot Romas statūtos paredzēto kultūras mantojuma aizsardzībai. Mēs uh, nodrošinām to, lai uh, starptautiskā kopiena uh, varētu uh, vērsties pret šādiem noziegumiem un varētu tiesāt to izdarītājus. Šajā kontekstā prokuratūra izveidos apkārt rakstu par uh, tiesi, uh, par juridisko politiku, lai mēs varētu metodiski vērsties pret šiem noziegumiem un sadarboties ar mūsu partneriem. Lielas paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Esmu gandarīta, ka mums ir stabils juridiskais pamats, lai mēs varētu vērsties pret šo fenomenu. Vēlreiz liels paldies par jūsu ieguldījumu. Mums visiem ir jāuzņemas atbildība. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Pēc tam tātad mums ir paredzēta jautājuma un atbilžu sesija. Uzskatu, ka prezentācijas bija patiešām interesantas. Debatēm veltīsim 20 līdz 25 minūtes. Tagad uh, runāt, runātājs saraksts, pierakstām runātājs. Lūdzu, vārds pirmajai runātājai. Paldies! Gribētu uzdot jautājumu Lanzarīnī kungām. Jūs runājāt par uh, iespēju, tātad, ka vajag pirmā kārtām konstatēt militāru intervenciju, lai mēs varētu vērsties pret kultūras mantojuma iznīcināšanu. Līdz šim nav panākts politiskais vairākums lai mēs varētu iejaukties, lai aizsargātu cilvēkus. Tāpēc uh, iejaukšanās kultūras mantojuma aizsardzībai man šķiet apšaubāma, ja mēs nevaram pat aizsargāt cilvēkus. Tātad pirmkārtām ir koalīcija gaisa uzbrukumiem. Ja jūs uh, gribētu paredzēt šādu militāru intervenciju, uh, Vai būtu vajadzīgi arī spēki uz zemes? Manuprāt, nav visai ticami, ka kaut kas tāds tiks izdarīts. Grazie, Isadīna. Ich habe einmal eine Frage auch an äh, Professor Lanzarini. Paldies, es arī gribētu uzdot jautājumu Lanzarīnī kungam un arī Žilam Dutertram. Jūs runājāt par to, ka mums vajadzētu veicināt izpratnes, veic, izpratni, mums vajadzētu informēt pilsoņus par kultūras mantojuma nozīmi. Protams, bet ja jūs uh, piedzīvojat karu un pirmām kārtām jūs uztraucaties par savu dzīvību, diez vai jūs iestāsieties par kultūras mantojuma aizsardzību, kas, protams, ir būtiski. Uh, kādas konkrētas pasākumas jūs eh, ieteiktu, ko varētu veikt uz vietas? Otrs eh, jautājums eh, Duterte kungam. Sadarbība ar dalību valstīm ārvalstu kaujinieku gadījumos. Kā konkrēti tas tiek darīts? Ja runa par uh, islāmskās valsts grupējumu, internetā ir ļoti daudz video, uh, kur uh, noziegumu izdarītāji, kas ir iznīcinājuši kultūras mantojumu, vēl ar to lepojas, un tas viss tiek radīts arī attēlos. Kā mēs varētu vērsties pret šāda veida attēliem internetā? Kā mēs varētu uh, veikt visas vajadzīgās pārbaudes un saprast, kurš tieši ir iznīcinājis kultūras mantojumu? Kā konkrēti izskatās šāda veida darbība? Uh, thank you very much for. Lielas paldies! Ārkārtīgi interesants prezentācijas, ļoti detalizēta informācija par visam šīm politikas nostājām, tiesību aktiem, tehniskām detaļām un veidiem, kā rīkoties. Nāk arī tādā ļoti interesantā laikā, es nu pat biju Srebrenicā. man bija iespēja satikties un runāt ar jaunas iniciatīvas pārstāvjiem. Viņi to nosaukuši Adopt Srebrenica, tātad adoptējiet Srebrenica. Tas ir kopienas e, pasākums, viņi cenšas vākt liecības par dzīvi šai teritorijā pirms kara. Un jūsu prezentācija, protams, ir saistīta ar šiem kopienas vedotiem muzejiem, ar iedzīvotāju nozīmi šai visā lietā, nu, respektīvi, lai viņi vāc šo kopējo mantojumu, kas varbūt nav netik, netik unikāls nekāds, bet tas, tas ikdienas dzīves liecību pierādījums. Jo tas, protams, ir ļoti svarīgi, šā, īpaši šādās, šādos gadījumos, kur srebņicā, piemēram, cilvēkiem prombēgot nebija iespējas paņemt līdz ne ģimeņa fotogrāfijas, neko, un šis mantojums ir it kā zudis, un tāpēc tas tagad tiek vākts atkal kopā. Uh, un tam varbūt nav monetāri nekāds īpaši liels vērtības, bet tīri cilvēcīgi, tam ir milzīga cena, milzīga vērtība. Tas nomaz, no, nozīmē tik ārkārtīgi daudz šīm kopienām, šiem genocīdu upuriem. Bet tālāk runājot par finansējumu, tie, protams, ir lielie projekti, kas dabū finansējumu, un šāda veida mazi projekti pārsvarā norisinās kopienas aktivitā, aktīvistu entuziasma um, rezultātā. Bet, nu, varbūt ir, bet tam, protams, ir vajadzīgs ļoti daudz enerģijas un entuziasma apstākļi. Nebūtu nav vienkārši, lai to visu vāks. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, kā mēs varam mūsu kultūras kompetenci ietvaros atbalstīt arī šādus ļoti svarīgus projektus. Es turklāt vēl arī domāju par to, kā šie genocīdi un kultūras iznīcināšana pat pa sevi ir kļuvusi gandrīz vai par kultūras mantojumu, tāds ļoti sarežģīts kultūras mantojums, neviennozīmīgs, tāds kā sirdsapziņas liecības, kā to vākt, jo, protams, vainīgi vienmēr cenšas iznīcināt jau kāda veida pierādījumus, bet šie pierādījumi paši kļūst par kultūras mantojumu un ir jāsaglabā. Es zinu, ka tas varbūt nav gluži tas, par ko runājam šobrīd, bet es domāju, ka par to arī ir jādomā, jo arvien biežāk šo informāciju mēs pēc tam izmantojam, lai izglītot nākamās paudzes un tādējādi pārliecinātos, ka nekas tāds nekad vairs neatkārtojas. Es saprotu, ka mēs runājam par ko citu šobrīd, bet es domāju, ka tas arī nav maznozīmīgi. Paldies, Strujevska kungs. Priekšādātāji pateicos, dāmas un kungi. Pirmām kārtām gribētu ārkārtīgi lielu paldies teikt par to, ka šis jautājums ir iekļauts uz ko, kā uzklausīšana darba kārtībā. Es biju viens no iniciatoriem un ļaut man pastāstīt, kāpēc. Protams, ka mums ir jāuzzina par to, cik lielos apmēros notiek šāda veida parīdības, otram kārtām mums jā, jāsaņem informācija arī par to, kā reaģēt uz līdzīga veida notikumiem. Un tur tālāk vēl vēlos arī informāciju par to, cik lielā mērā ir iespējams šos iznīcinātos mantojumus pieminekļus pēc tam atjaunot. Es domāju, ka visa šī digitalizācijas mm, procedūra ir jāpātrina, jo pat Eiropā esam piedzīvojuši, ka nereti mantojumam pāri nodara turisti, noplicinot pat šo mūsu mantojumu, kam ne, nedraud kardarbība. Mums vienkārši ir jāapzinās, kas notiek. Protams, ir taisnība, ka Āfrikā mirst bērni, jo viņiem nepietiek ūdens. Veseli ciemati tiek noslaucīti no zemes virsū Irākā, un tāpēc ārkārtīgi grūti iedomāties, ka mēs varētu nosūtīt militāru misiju, lai aizsargātu pieminekļus un kultūras mantājumu un nevis šos iedzīvotājus. Līdz ar to mums ir jāapzinās arī, cik lielā apmērā tas viss norisinās un nedrīkstam ļauties pārs, vēlēji pārspīlēt. Bet vēl viena lieta, ko skat par svarīgu un to vērtē ļoti atzinīgi, ka mēs e, šo prezentāciju sākumā redzējām arī Jānis no Bosnijas Hercegovinas bija šī e, vecā tilta iznīcin, iznīcināšanas bildes. Mm, vai mums ir kaut kāds barometrs, kā mēs varam aprēķināt šo nopostīto pieminekļu vērtības? Reizēm tie tiek nopild, nopostīti militāras intervences rezultātā. Uh, Un Sīrijas gadījumā mēs redzam, ka, nu, tiek šie pieminekļi noposīti nevis militāras darbības rezultātā, kaut arī tie atrodas eh, bruņot konflikta teritorijā, bet gan pavisam apzināti tieši ar mērķi tos noposīt. Un tas nu mums jāuzsver vēlreiz no jauna. Tā ir pavisam cita pieeja, cita rīcība. ISIS iznīcina kultūras mantojumu, kas ir ar tādu garīgu nozīmi, un tas tiešām ir uzbrukums sabiedrībai, iedzīvotājiem, nācijai kā tādai. Un tāpēc mans jautājums jums, kungi, ir tāds, kā reaģēt uz to? Jo, protams, tas ir tāds nozieguma tips, ko, kas nebūtu nav viennozīmīgs, nav vienkāršs. Kāds ir šis ikrom finansējums, budžets? Vai tā ir tāda nacionāla mēroga reakcijas iespēja, ja ir kāds cits budžeta vai labots, vai ir, piemēram, saraksts ar digitalizēto kultūras mantojumu, uzskaitīto mantojumu, lai mums ir informācija par to, kas ticis iznīcināts, ja tas ir tikai, nu, televīzijā pieejamā informācija. Liels paldies! Tur nākamais runātājs. Paldies, ka devāt man vārdu pirmām kārtām. Paldies arī, ka pievēršamies šodien šim ārkārtīgi svarīgajam tematam, un paldies, ka uzaicinājāt arī klātesošos ekspertus, kas var pastāstīt mums par savu viedokli attiecībā uz kultūras mantojuma aizsardzību gan Eiropā, gan ārpus tās. Es ar prieku varu atzīmēt, ka Hāgā ir izveidots ļoti veiksmīgi grupējums, jeb struktūra, kas paredzēta tieši šo jautājumu īstenošanai. Bet jāsaka, mēs joprojām sastopamies, piemēram, ar problēmu definīciju jautājumā, un te nerunājam tikai par to, nu, to, šo kultūras pusi, bet arī attiecībā, piemēram, uz to, kas ir genocīds. Joprojām pastāv problēmas ar definīciju. definīcijām. Tās nav skaidrs, tās nav tādas, nu, tā teikt, muļķu drošas genocīda definīciju mums vajadzētu paplašināt un attiecināt arī uz visādiem tādiem notikumiem, kad, piemēram, iedzīvotāji tikuši noslaktēti politiski iemeslu dēļ, nu, piemēram, pēc otrā pasaules kara, pēc 1945. gada. Mēs šajās dienās runājam ļoti daudz par Srebrenicu, bet varbūt mums vajadzētu runāt arī par visiem tiem, uh, kas mira bijušajā Dienvidslāvijas republikā tad, kad ienāca komunistu spēki un pārņēma vadību šais valstīs. Un te mēs nerunājam par vienu tautu vien, te runājam par septiņām, astoņām tautām, nācijām. Uh, kas, e, nu, šīs Dienvidslāvijas sabrukšanas rezultātā izveidojās, un šāda veida noziegumi nedrīkst tikt, nevar tikt uzskatīt par genocīdu saskaņā ar pašreiz spēkā esošajām definīcijām. Gan Romas statūtos, gan arī gan ANO tiesību aktos šo definīciju vajadzētu izvērst plašumā. Turklāt mums vajadzētu runāt arī par to, kā rīkoties gadījumos, kad tiek lūk šādā veidā iznīcināts kultūras mantojums, varbūt, ja ne kara noziegums, tad tomēr kāds cits. Paldies, paldies, saka priekšsādātā, tālāk Biltas kundze. Ma question porte sur le site de Palmyre. Es gribu vaicāt par Palmeru un Sīriju. Šaprātkungs prasīja intervences, lai šīs vietas glābtu. Jūs runājat par rīcības iespējām, bet eh, kas ir ar attiecībām ar Sīriju? Tad, kad ISIS valsts izvērtās eh, plašumā arī šajās teritorijās. Luigi Morgana. Grazie. Eh, Mi asocio. Paldies priekšādātāji. Es gribēju paust piekrišanu visiem tiem, kas teica paldies runātājiem par ļoti lieliski sagatavotajām prezentācijām. Tie, kas runāja pirms manis, norādīja uz virknē, virkni jautājumu, problēmu jautājumu, no politiskās izvēles skatu punktu raugoties. Mums vajadzētu vairāk pievērsties praktiskām darbībām, praktiskai intervencijai. Es domāju, pie tā mums vajadzētu strādāt vairāk. Es varu, protams, iedzināties šeit arī detaļās, bet mēs jau dzirdējām trīs runātāju teikto. Un, manuprāt, viņi ļoti visaptvaroši nosedz šo jomu. Bet ir divas lietas, divi tādi aspekti, par ko gribu izteikt komentārus. Pirmkārt, apmācība, preventīvā, ja profilakses darbība. Jo, protams, tie, kas dzīvo šais teritorijās, kas dzīvo šādās situācijās, nu, piemēram, teritorijās, kur ir ļoti daudz pieminekļu kultūras mantojuma, viņi, nu, protams, paši vislabāk var īstenot šādu veidu apmācību, jo viņi ir eksperti šai jomā, viņiem ir zināma pieredze savus kultūras faktu, lietu, vietu uzrādīšanā. Uh, bet es domāju, ka vajadzētu iet vēl tālāk. Dzirdējām, ka arī pastāv zināms juridisks pamats šādai rīcībai mm, šādu noziegumu gadījumā, lai varētu cīnīties par šiem noziegumiem pret cilvēci. No vienas puses mums jāpaturprātā, ka šie artefakti tiek iznīcināti, no otras puses tie tiek arī, piemēram, savākti, nosūtīti uz ārzemēm un pārdot. Mēs zinām, kas notiek šajos tā sauktajos tirgos. Jā, šie artefakti tiek pirkti, ir zināms pieprasījums. Un mēs par to visu ļoti labi zinām atgriežoties pie tiesību mēriem. Mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas iet ārpus nacionālajām robežām un šo mm, parādību apkaro starptautiskā līmenī. Tātad lūk šādu te izlaupīšanu, kontrabandu, runāju par izlaupīšanu, kontrabandu. Uh, un artefaktu izpārdošana. To pienu tāpēc, ka kolēģi pirms manis, protams, runāja tādiem pozitīvākiem šī jautājuma aspektiem, un es gribēju uz mirkli tomēr pievest, pievērsties arī tam, kas mums jāveic šeit otrā jomā. Es domāju, ka te vēl daudz, kas var tikt darīts, uzlabots un tā tālāk, un tas arī ir mums jādara. Mums šis tukšums ir jāaizpilda, pat ja, protams, tas nebūtu, nebūs viegli. Paldies, saka priekšādātāji. Nu, tad došu tālāk vārdu runātājiem, lai viņi atbild uz jautājumiem, bet vēl man ir arī pašai jautājums. Jautājums ir šāds. Šķiet, ka starptautiskajā zinātnes kopienē aprindās pastāv liela interesi par šo jautājumu, par tehniskiem, juridiskiem aspektiem šai ziņā. Bet kas tad ir ar universitātēm? ar universitātēm, piemēram, vidusjūras reģionā. Varbūt varētu nodrošināt spēcīgu koordinēšanu arī šai jomā, tā lai mēs saņemam vairāk informācijas nu, dažādi veidi satelīta ainas, dokumentus un tā tālāk. Un es gribu vaicāt, vai ir kaut kāda zinām pieredze, piemēram, attiecībā uz šāda veida sadarbību. Un otrām kārtām, starptautiskā krimināltiesa. Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka mums taču ir juridiskais pamats. Un ja mums ir šāds pamats, lai īstenotu kriminālu vajāšanu attiecībā šādiem noziegumiem, tad vai mums ir vajadzīgs pārdefinēt varbūt tiesas statūtus, reglamentu, lai nonāktu pie tā, ka tiesai piekrīt šāda kompetence? Un, piemēram, kultūras, kultūra vēsturiskā mantojuma iznīcināšana tiek atzīta par noziegumu pret cilvēci? Varbūt tādā pašā secībā, kā izteicās eh, runātāja sākotnē, viņi tagad varētu arī atbildēt uz jautājumiem. Pirmais - Lencerīnī kungs. Un man jums jāsaka, mums kopā nav vairāk laika par desmit minūtēm. Jo pēc tam būs otrais runātāja panels, kas izteiksies, ar, nāks klē ar savām prezentācijām. Un tātad Un varbūt tad šo kontrabandas jautājumu var atnāt uz, atstāt ar mums otru paneli. Ne, nebūs viegli atbildēt uz šiem jautājumiem pāris minūšu laikā. Nu, man šķiet, ka šis jautājums par militāro intervenciju, protams, ir pretrunīgs, un es varu jums apliecināt, ka es nebūtu neatbalstu kardarbību, un nedomāju, ka ar ieročiem vien ir jārisina visas starptautiskās problēmas. Protams, ka militārā intervence šajā gadījumā uh, nedrīkstētu tikt sasaistīta ar cilvēku aizsardzību. Tā nevar tikt sasaistīta ar cilvēku aizsardzību. Zināma saikne tur tomēr pastāv, tāda ir mana nostāja. Šobrīd runājam par kultūru vēsturisko mantojumu, un tāpēc es arī pievērsos šim jautājumam, bet, protams, ka cilvēka aizsardzība arī, jā, jā, tas ir aktuāli, pilnīgi skaidrs, jo visi noziegumi, kas tiek pastrādāt no ISIS grupējuma puses, protams, ir savā starpā sasaistīti un mēs ar pārējiem ekspertiem runājam par šo subjektīvo kultūras mantojumu izpratne, ideju, un tas iet krietni, šī koncepcija tiek tālāk par 72. Eh, gada konvencijā minēto un kultūra vēsturiskā mantojumu tur. Kas ir svarīgāk? kā katra kopiena un tautas grupējums uztver šo kultūru vēsturisku mantojumu, tāpēc runājam par noziegumiem par cilvēci. Jo šie cilvēki jau neiznīcina kultūras mantu, kultūru vēsturisku mantojumu kā tādu, nē, tikai viņi vēlas iznīcināt kultūras identitāti kādam grupējumam, to šo fizisko pierādījumu. Un cilvēki, protams, zināmā mērā, nu, redz sevi atspoguļojamies šai vēsturiskajai, kultūrvēsturiskajai mantojumā, Un tāpēc, aizsargājot kultūrvēsisko mantojumu kontekstāli, mēs aizsargājam ne tikai šo kultūrvēsisko mantojumu, bet arī cilvēkus. Mēs aizsargājam to kā svarīgu cilvēku identitātes elementu. Tā ir šī fiziskā kopienas identitāte, izdzīvošanas iespēja. Un visi šie noziegumi, protams, ir ļoti cieši sasaistīti viens ar otru. Un tas, protams, ir saistīts ar apsvērumu, ka šāda veida kultūrvēsiskā mantojuma iznīcinošana tiek īstenota apzināti ar mērķi, un mērķis ir tieši šāds. Neļaut šai kopienai vairs uh, gūt atspoguļojumu šai kultūrvēsiskajā mantojumā. Kāda veida militārā intervence, nu par to, to es neesmu īsti eksperts, bet tādas varbūt daudzas un dažādas, protams. Uh, un, protams, ir, ir ārkārt, un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi rast kaut kādu veidu politisko gribu pirmām kārtām tā rīkoties. Militāra intervence, protams, būtu jāorganizē saskaņā ar attiecīgajām vajadzībām konkrētā situācijā. Tā nevar, nevar būt atbalsts sasaistīta ar, tikai ar atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem, kas cīnās, piemēram, pret ISIS Mana doma ir tā, ka šai konkrētajā gadījumā vajadzētu darbā iesaistīt arī kurdus, tieši kurdus, piemēram, starptautiskajās sarunās, jo šobrīd, vai nu mums tas patīk vai nē, bet kurdi faktiski ir vienīgie, kas cīnās pret ISIS. Un līdz ar to varbūt, ka viņiem ir vajadzīgs piedāvāt militāru atbalstu, intervences atbalstu šādām, šādām vajadzībām. Tālāk bija jautājums arī par genocīdu un genocīdu definīciju. Es piekrītu. Es piekrītu, ka genocīda definīcija ir jāpārskata, lai ietvertu tur arī kultūrvēsturiskā mantojuma iznīcināšanu. Tieši tāpēc, ka tas taču ir genocīds šādā gadījumā, ir pastra... vaininieku mērķi saskaņā ar juridisko skatu punktu ANO ģenerālasamblēs 48. gadā pieņemtā definīcija ir tikai fiziskā kopienas iznīcināšana kā noziegums. Bet nesen arī starptautiskā tiesa, kas, protams, ir svarīgākā mm, starptautisko tiesību interpretētāja, atkārtoja, ka, lūk, genocīds ir tikai fiziska kopienas dalībnieku iznīcināšana. Un kad mēs runājam par to, ka kultūras vēsturiskais mantojums taču ir daļa no identitātes, kas noved pie genocīda, nu tāda veida situācija netika atzīta. Saskaņā ar pašreizējo tiesību aktu struktūru un situāciju pati tālajošākā pozīcija ir eh, tāda, ka genocīda koncepcijai vajadzētu ietvert arī kultūras genocīdu. Jo kultūra, protams, ir tieši tikpat svarīga fiziskai identitātei kā pati cilvēka pastāvēšana kā tāda. Un visbeidzot, par informētības līmeņu celšanu. Dekāro kungs atkal runāja par informētību un to, cik cilvēkiem lielā mērā jāapzinās pašiem, cik svarīgs ir viņu kultūra vēsturiskais motorus. Un, protams, šajās valstīs eh, iedzīvotājs šobrīd vairāk interesē. Uh, tas, kur eh, rast kaut ko ēdamu, kur dabūt ūdeni, nevis domāt par kultūru vēsturisko mantojumu, bet informētības līmeņa celšana nozīmē arī to, ka šiem cilvēkiem jāliek saprast, ka viņu kultūra, kultūras mantojums ir svarīgs viņu personības, integritātes, identitātes elements, un ja tiek izlīdzināts šis mantojums, tiek iznīcināta vēsture un visbeidzot arī viņa identitāte, tas attiecas arī uz nākamajām paudzēm. Paldies! Es gribētu lūgt pārējais runātājs izteikties īsāk, jo mums nav tik daudz laika. Jā, nu, divās minūtēs nevarēšu īsti atbildēt, bet runāšu par abām koncepcijām, tāpēc vien, vienā ietvarā tas gan ir mazliet sarežģīti. Zināmā mērā mūs ietekmē UNESCO 62. gada konvencija tā tika pieņemta salīdzinoši vēlu UNESCO izveidas vēsturē. Kultūrvēst, kultūrvēsturiskā mantojuma koncepcija, protams, iet krietni tālāk nekā šis saraksts, kurā iekļaut kultūrvēsturiskā mantojuma pieminekļa cilvēces kultūrvēsturiskais mantojums. Um, jo, protams, ka vajadzētu šāda veida sarakstā iekļaut visu veidu kultūrvēsturiskā mantojuma izpausmes. Nu, ja, piemēram, redzam, kādā veidā turisti, nu, tādā turismu nolūkos izmanto visu šīs pilsētas, kas ir sarakstā, tad fakts vien, ka kaut kas tiek iekļauts šai sarakstā, zināmā mērā padara tos arī par tādu turistu viļņa galamērķiem. Un vienlaicīgi arī par šādu ļaunprāšu upuriem, jo viņi tieši tāpēc vērš pret šādu veidu kultūrvēstiskam mantojuma objektiem. Tas ir svarīgi no plašsaziņas līdzekļu viedokļa skatoties, bet šis pats mantojums, kurā tad ietverts arī atmiņas un cita faktori, protams, ir krietni plašāks nekā tikai fiziskais objekts. Un tad, lūk, pastāv šis plašsaziņas līdzekļu elements, šīs universālās vērtības, un no otras puses ir jautājums par nacionālo identitāti visas mūsu valsts, Itālija, Vācija un tā tālāk. Protams, eh, turas pie 19. un 20. gadsimta koncepcijas par nacionālo valsti, un tas faktiski ir izm, iznīcinājis šo plašākās, integrētākās kopienas koncepciju kultūras identitātes saistībā pastāv tāda kā nošķirtība kultūras identitātes jautājumā. No vienas puses tiek likta vienas kultūras identitāte un tā tiek prestatīta kādai citas kādai citai, kādas citas kultūras identitātei, bet UNESCO cenšas radīt šo kolektīvo daudzveidību, kopīgo daudzveidību un nevis teikt, ka lūk, viena identitāte kā pretstats kādai citai identitātei, un tad lūk, tad tas tā kā tāda kara vēsts rezultātā radusies. Karš, protams, ir daļa no mūsu vēstures, bet ja karš ir daļa no mūsu nacionālās identitātes, nu tad tādā gadījumā mēs vienkārši jau radam pamatu tālākiem kariem nākotnē. Un tāpēc mūsu kultūras mantojums tas ir kaut kas daudz sarežģītāks daudz šķautnēnāks kā tas, un tas izpauž caur dažādām identitātēm. Nu, kaut vai, piemēram, kaut vai Roma. Nākotne, protams, ir daudz sarežģītāk, ne, nevis tikai nāciju valsts kontekstā. ir kopienas, kas saprot, ka daudzveidībā ir tā vērtība. Paldies priekšsēdētāji! Pavisam īsi atbildēšu uz vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Jautājums par kultūras ar, artefaktu aizsargāšanu iedzīvotāju pašu puses, jo, protams, ka tas ir grūti tik teikt, jo viņi paši sajūt apdraudējumu savai dzīvi un tā tālāk, bet, piemēram, malī gadījumā šī sabiedrība, un tas nav nekas konfidenciāls, sabiedrība daļu no vēstures mantojuma, no darbiem noslēpa, paglabāja, pasaudzēja. Un tāpēc, tāpēc, ka viņi bija informēti, un tad šī personiskā saikne ar kultūras objektiem var pavisam veiksmīgā kārtā novest pie šāda kultūras objekta aizsardību no iedzīvotāju pašu puses, pat ļoti sarežģītos un grūtos apstākļos, pat okupācijas apstākļos. par eh, cīnītājiem, par ārvalstu cīnītājiem runājot Irāku un šiem video, kur viņi parādās un kā viņus identificēt. Tiesa šobrīd vēl nav uzsākusi izmeklēšanu, netiek meklētas vajā, krimināli vajāts šīs personas. Tas piekrīt konkrētajām dalību valstīm tajā brīdī, kad šīs personas atgriež viņu teritorijā. Uh, Nu, protams, jā, ir virkni šādu video, kas tiek izplatā, izplatīti, tāpat arī citos plašaņas līdzekļos dara sainas, un tas viss ir tiek uzkrāts, jā, un, eh, un varēs kalpot kā veids, kā identificēt cilvēkus, kā automašīnas identificēt, un lai pēc tam, nu, saukt šos cilvēkus pie kārtības, pie tiesas un tam līdzīgi. Tehniskāk runājot, jūs runājāt par eh, digitalizāciju un uzskaitīšanu, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, pastāv veidi, kā atkal pēc tam 3D dimensijā atjaunot šos pieminekļus. Nu, nevar varbūt tā tīri fiziski to atjaunot, bet var vismaz parādīt, kā tas ir izskaties, kā tas ir bijis pirms iznīcināšanas un kāds tas ir bijis pēc uh, šīs izpostīšanas. Nu, tas Eh, var būt ļoti svarīgi, un tas nebūtu nav tik vienkārši. Var, piemēram, būt tā, ka laika gaitā nodrupis ir šis piemineklis vai objekts, un eh, ļoti labi ir šāda veida dokumentēt, dokumentēt materiāli, kas ļauj šo sākotnējo ainu atjaunot. Un šāda veida aprīkojumi jau pastāv. Tālāk. Jautājums par tekstu interpretēšanu un genocīda definīciju priekšsādātā. Šobrīd valstu rīcībā ir virkne instrumentu, eh, kas ļauj, nu, ietvert kara noziegumu, vai sodīšanā virkni no šiem minētajiem nodarījumiem. Un ļauj vērsties pret šiem pastrādātājiem. Malī gadījumā jūs zinat, piemēram, eh, tas tika ietverts tiesas procesā kopumā, Un arī pie liecībām eh, tika minēta šāda veida noziegumi. Tātad, tīri no personiskā skatu punkta raugoties, es domāju, ka būtu tikai un vienīgi labi, ja genocīda definīcija tiktu paplašināta un tur tik iekļauts arī kultūra vēsturiskā mantojuma iznīcināšanas uh, akts kā noziegums pret cilvēci, jo tie ir um, fakti, uz kuru pamats tad tautas veido savu identitāti, un tas var būt ļoti problemātiski, ja šis mantojums ir iznīcināts. Nu, protams, ka šādā gadījumā tas nozīmē, ka attiecīgās dalībvalsts savā starpā vienojas un labo attiecīgi groza reglamentu. Nu, kādam jānāk ar šo ideju. Paldies! Paldies liels pirmā paneļa runātājiem! Jūsu prezentācijas tik tiešām bija ārkārtīgi interesants, mēs tās novērtējām, tāpat mēs esam saņēmuši arī rakstiskos eh, jūsu prezentāciju tekstus, nodosim tos interesantiem. Aicinam jūs ieņemt vietas eh, tagad zālē un aicinu šeit priekšā nākošā panevrunātājs. Tātad lūdzu nāciet šeit un ieņemiet vietas. Un pastāstīšu jums tikmēr par šiem paneļa runātājiem, kamēr viņi ieņem vietas. Tātad. Otrajā diskusiju panelī mēs runāsim par kultūras mantojumu objektu nelegālu pārvadāšanu. Ir par Sīriju un Irāku divi ziņojumi un Eiropas uh, Savienība, ir divas rezolūcijas izdotas, un Eiropas Savienība, ņemot vērā šīs rezolūcijas, tomēr augās kādi jautājumi neatrisināt, kādi ir atvērti. Tātad, kā jau es teicu, Iepazīstināšu jūs ar runātājiem. No manis pa kreisi sēž eh, profesors Mark Andrē Renaud, kurš strādā Ženēvas universitātes eh, mākslas un tiesību centrā. Viņš runās par nelegālu eh, kultūras mantojumu objektu cirkulāciju tālāk Edvards Planšs no UNESCO un Fabricio Panone kungs no Interpola. Tātad došu jums uh, vārdu tajā kārtībā, kā es nu pat arī teicu, tātad profesor uh, Rano kungs jums vārds. Paldies priekšstādātā dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Uh, šī ir tāda fundamentāli svarīga tēma, kas izriet no tā, ko mēs jau dzirdējām iepriekš. Tātad kultūras priekšmetu kontrabanda, nelegāla pārvadāšana, kas izriet no konfliktiem, seko konfliktiem, tādiem konfliktiem, kādi šobrīd ir Irākā un Sīrijā, piemēram. Uh, Tā tad, manuprāt, ir nepieciešams skatīties, domāt, ko mēs varam darīt šādā situācijā Eiropas Savienības uh, ietvarā, un es saskatu šeit tādus trīs uh, pasākums darbības virziens. Pirmkārt, pasākumu uz vietas, otrām kārtām pasākumu attiecībā uz uh, objektu ievešanu un uh, pasākumu attiecībā uz restitūciju atpakaļ atdošanu. Un pirms tam divos vārdos varbūt pašreizējo esošo juridisko režīmu. Tas balstās uz starptautiskiem tekstiem, kas jau tā tika piesaukti. Mm. UNESCO eh, konvencija 1917. gada, tāpat UNIDRO konvencija, kas pieņem 95. gadā, un ir tāpat arī citi svarīgi tiesību akti, kas uh, ir ļoti būtiski tāpat Hāgas konvencija, kas pieņem 54. gadā, un tās pirmais protokols, kas arī tika apstiprināts 54. gadā, un kurā ir eh, runa par eh, izlaupīšanas novēršanu, prevenciju. Uh, okupācijas situācijā vai gadījumā. Un, protams, ir arī nesenāki dokumenti, drošības eh, padoms eh, rezolūcija, 19. Eh, gada rezolūcija. Tā tad ir vesels klājums šādu juridisku tekstu un dokumentu. Tā tad ko darīt tālāk? Šie pasākumi, kas ir veicami uz vietas, protams, ir nepieciešams veicināt to, lai tiktu ievēroti šie starptautiskie teksti, tiesības, um, lai nepieļautu izlaupīšanu uz vietas. Tātad nepieciešams sadarboties ar uh, konkrētām vietām, muzejiem un uh, lai varētu nodrošināt šādu drošu noglabāšanu kādā briesmu vai katastrofas gadījumā apdraudētiem kultūras objektiem. Piemēram, te jau vairāk kā tik tas piesaukts, bet malī gadījumā uh, pilsoniskā sabiedrība ļoti aktīvi piedalījās šādu kultūras objektu manuskriptu saglabāšanā Timbuktu pilsētā. Tad pilsoniskā sabiedrība, ja tā var palīdzēt, tad tā tik tiešām var dot lielu ieguldījumu. Un iedomājieties, piemēram, arī safe haven principu, tātad izveidot tādas drošas ostas vietas šiem kultūras objektiem, kas varētu atrasties, teiksim, uz vietas šajā reģionā valstī vai arī ārvalstīs, kur tie tiktu novietot un tādējādi varētu saglabāt šīs kultūras vērtības. Un šīs safe havens, šīs drošās ostas tika šis jēdziens izveidots Šveices tiesību aktos sistēmā. Nu, es nāku no Šveices, tāpēc ar par to stāstu, bet mums ir federālais likums par kultūras mantojuma eh, saglabāšanas iespējām. Tas pieņems visam nesen, tā tad un tur ir paredzēts šis safe havens princips. Tā ka mēs varbūt varētu iedomāties, ka varētu vispārnāt šo principu un attiecināt arī uz citām, teiksim, iespējamām situācijām, arī iesaistot Eiropas Savienību. Tātad tas bija pirmais elements. Otrām kārtām eh, importu ieviešanas kontroli. Tas, man liekas, ārkārtīgi būtisks faktors. Tātad ļoti stingra kontrola ievadot objektus. Eiropas Savienības tiesībās šobrīd ir paredzēta eksporta kontrola. Tā tad ir tiesiskais regulējums, ir e, režīms, kas e, paredz šādas kontrolas. Bet, e, ja mēs skatāmies uz ievešanu, tur ir ļoti maz, kas regulēts, un tas ir gluži normāli, jo mēs a priori mm, nekontrolējam to, kas ienāk, mēs kontrolējam vairāk to, kas iziet. Bet runājot par tādām īpaši riska zonām, kā piemēram šobrīd Irāka un Sīrija, tad šai sakarībā, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu veikt šāda ieviešanas kontrole. Un tas arī ir viens eh, no jūsu rezolūcijas eh, tematiem, tātad realizēt vairāk šādu veidu kontrols, un tas nav īpaši sarežģīti. Protams, ir nepieciešams, nu, tam zināms, eh, resursu kopums, bet, piemēram, muitā varētu pārbaudīt eh, šādus objektus un prasīt eh, eksporta certifikātus, ievadot kādus objektus, un, ja šādu certifikātu nav, tad šādu objektu vienkārši nedrīkst ievest, vai arī var rasties aizdoms par tiesību pārkāpumu. Uh, Pastāv, protams, zināmos gadījumos divpusējas attiecības starp valstīm, un katrā ziņā šāda režīma pastāv, bet tos varētu varbūt tādā vispārīgā veidā attiecināt uz Eiropas Savienību, tātad uz objektiem, kas ienāk no tādām valstīm kā Sīrija, Irāk, kā es teicu. Trešām kārtām, ja ir notikusi šāda nelegāla ievešana, ja mēs neesam spējuši aizskavēt šādu nelegālu ievešanu Eiropā, tad ir jāparedz restitūcijas atpakaļatgriešanas sistēma funkcionējoša tātad, lai nodot šo objektu atpakaļ izcelsmes valstī, un tas ir arī tas pats, kas ir paredzēts uh, mūsu tiesību aktos arī tika pieņemta restitūcijas direktīva, kas arī nesen tika pārskatīta. Tātad šeit pastāv jau šāds uh, regulējums. Uh, tātad Ko nozīmē šis princips? Tas nozīmē, ka mēs izstrādātu sistēmu balstoties uz eh, izcelsmes principu. Tātad, ja šī lieta, kultūras objekts, teiksim, ir no kādas valsts X, nu vai tā būs Irāka vai Sīrija, piemēram, un tas ir ievests, tas ir kaut kāds antīks objekts, tad uh, gluži automātiski varētu paredzēt šādas iespējams restitūcijas tiesības. Tātad, un tas ir paredzēts arī Eiropas kārstēs direktīvā, un šo principu varētu paplašināt, niekļaut arī šīs uh, zonas. Vai šī restitūcija jāveic tuliņi vai nogaidot līdz konflikta beigām? Protams, tas ir uh, jautājums, ko mēs varētu tālāk sekundāri risināt, bet uh, domāju, ka mēs varētu, nu, izveidot, iedomāties šādu sistēmu, kas, nu, zināmā mērā ir arī tāda kā safe seven sistēma kas arī varētu darboties, un tad tālāk notiek šī restitūcija. Ir jau valsts, kuras ir pieņēmušas šādu restitūcijas sistēmu, un viņi ir konstatējuši, ka brīvprātīga restitūcija ir uh, burtiski uzplaukusi, jo ir objekti, kas ir uh, ievesti nelegālā veidā, un daudzi tā tad arī neatklāj šāds objekts, jo tie ir ļoti dārgi, bet baidoties no šādām sankcijām, notiek arī diezgan bieži šāda brīvprātīga objektu atpakaļ atgriešana. Šveicē, pieņemsim, ļoti slavens barjeliefs, ko atdeva labprātīgi atpakaļ kāds kolekcionārs, jo pretējā gadījumā, ja viņš viņu nelegāli paturētu, tad viņam būtu smagas sankcijas piemērojams. Tā tad ir šādi piemēri, un es domāju, ja mēs strādātu pie prevencijas ar šo safe havens principu, ja mēs strādātu un konkrēti cīnītos uh, arī uzliekot uh, ieviešanas pārbaudas, un ja būtu šis restitūcijas princips, tad es domāju, daudz kas jau būtu izdarīts, un uh, es būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu darboties šajā virzienā. Paldies, saka priekšsēdētāja, un uh, Jāsaka, jūsu stāstījums bija ārkārtīgi skaidrs un tādi ļoti būtiski labi priekšlikumi jums bija. Un tagad es dodu vārdu Edvardam Planš no UNESCO, kurš ir atbildīgs par UNESCO konvencijas uzraudzību, kas jau tika pieminēta par pasākumiem, lai nepieļautu uh, nelegālu ievešanu, izvešanu un uh, lai novērstu nelegālu šādu objektu turēšanu. Paldies! pour des auditions. Um, Lielas paldies, eh, jūs mūs iesaistījāt eh, šajā darbā, un es gribētu patiešām pateikties par jūsu ieguldījumu eh, pārstrādājot direktīvu un arī pārskatot UNITROA konvenciju. Uzskatu, ka jūsu komiteja patiešām ir daudz ko paveikusi. Mēs sadarbojamies ar UNITROA kolēģiem, jo mūsu darbs viens otru papildina daudz kas jau ir tiecies pateikts, bet eh, es gribētu mazliet pastāstīt par normatīvo ietvaru. Proti tās ir sešas eh, konvencijas, ko eh, pārvalda UNESCO vispārējais sekretariāts, un tātad te ir runa galvenokārt par UNIDRO konvenciju, kas tika pieņemta 1995. gadā, un kas tiek uzskatīta par galveno rīku, lai varētu izpildīt UNESCO pienākumus. Tātad eh, te ir runa par 2595 konvenciju, kas ir galvenais eh, rīks, lai varētu vērsties eh, pret kultūras mantojuma izma, izlaupīšanu. 129 ir dalība valstis pēdējā valsts pievienojās tikai pagājuši mēnesi, tāpat arī Nīderlandē, Latvija un Malta arī iespējams pievienosies, un Mm, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība būtu ļoti daudz ko paveikusi šajā jomā. Tātad, ja runa par pārējām konvencijām, tad šeit ietvers ir tāds mazliet vājāks. Šeit ir runa tikai par daļēji ratificētu konvenciju. Mm, gandrīz eh, neviena valsts nav pievienojusies UNDRA konvencijai Un uh, UNIDROA konvencija ir uh, galvenais uh, satvers, lai mēs varētu atgūt kultūras priekšmetus. Kā mēs redzam pašlaik, tuvajos austrumos notiek ļoti liela kultūras mantojuma izlaupīšana, un tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk valstu ratificētu konvenciju jo tikai šādā veidā varēs eh, nodrošināt to, lai kultūras priekšmeti varētu tikt atgūti. Mēs eh, izmantojam arī Eiropas Savienības rīku kultnet, tāpat arī uh, eh, uh, džais mehānismu. Nesen mums bija tikšanās Marakašā ar Āfrikas valstīm, lai vērstos pret nelegālo tirdzniecību Āfrikā. Uh, Tāpat arī ir ļoti daudz svarīgu Eiropas projektu, lai aizsargātu Sīrijas eh, kultūras mantojumu. Mēs esam saņēmuši arī palīdzību no Eiropas eh, Savienības pagājuši, ka tie bija 2,5 miljoni eiro. Mērķis galvenokārt ir atjaunot mieru un nodrošināt, lai um, Sīrijas tauta varētu attīstīties, izmantojot ilgspējīgu attīstību, un lai netiktu pazaudēts kultūras un cilvēces mantojums. Šeit gribētu pieminēt arī mūsu Beirūtas biroju, bet, protams, sadarbojamies ar vien ciešāk arī ar mūsu partneriem starptautiskā līmenī, kas mums eh, ļauj nodrošināt to, lai uz vietas nenotiktu izlaupīšana un iznīcināšana. Tātad te ir runa par uh, pasaules eh, kultūras mantojumā mm, vietām un arheoloģiskām atradnēm, kurām uzbruk arvien biežāk. Tāpat arī mēs eh, mēģinām nodrošināt eh, nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. Nesenā darbība sadarbojamies UNESCO un Eiropas Savienības projektu ietveros. Galvenokārt gribu pieminēt Palmīru, un iznīcināšanu, kas eh, tur notika un par ko mums visiem ir eh, ļoti lielas bažas. Gribu arī norādīt, ka pašlaik vēl visas atradnes nav iznīcinātas. Eh, drīz uzklausīsim arī nākamo runātāju, kas mums varēs pastāstīt par uh, to, kas notiek uz vietas par cilvēkiem, kas strādā Sīrijā un kuriem ir izdevies um, izvest mēbeles uh, no šīm atradnēm un uh, kas pašlaik ir nogādātas drošībā. Protams, uh, muzeja kolekcijas ir izlaupītas un, un ap, šīs izlaupīšanas apmēri ir patiešām ļoti lieli. Sadarbojamies arī ar Eiropas Savienību. Mums ir e, partnerībā ar Eiropas Savienību un uh, mums ir pievienojušies 120 eksperti, ar kuriem mēs varam konsultēties dažādos jautājumos, gan konfiskācijas, gan atgūšanas jautājumos. Tāpat arī gribu pieminēt uh, drošu informācijas tīklu, kur mēs varam apmainīties ar informāciju, un jūs varat tam pievienoties, nosūtot pieprasījumu internetā. Uh, Pirms pusotra gada tika izveidota observatorija, un šeit uz ekrāna varbūt nav tik labi redzams, bet eh, jau ir notikušas vairākas starptautiskas ekspertu tikšanās. Mums ir izveidots ekspertu tīkls, kas ļauj mums apmainīties ar informāciju drošā vidē. Mums notiek arī informatīvas sanāksmes, eh, semināri par kultūras mantojuma aizsardzību. Uh, Tāpat arī pirmā tikšanās tieši par Alepas muzeju, kas notika 2017. gada oktobrī. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar Sīrijas policiju, izveidojam nolaupīto priekšmetu sarakstu. Arī šis sanāks notika 2014. gadā. Tāpat arī mēs eh, sadarbojamies eh, pārobežu līmenī, jo priekšmeti bieži vien eh, tiek izvesti un šī nelegālā tirdzniecība noris ļoti ātri. Tāpat arī eh, mums ir tikšanās par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību. Šeit jūs redzat eh, skaitļus, vairāk nekā simts cilvēki ir tikuši apmācīti, un eh, tie nāk gan no Sīrijas, gan arī no Sīrijas kaimiņu valstīm. Ģenerālsekretariāts ir mobilizējis visus partnerus, protams, Interpolu, Eh, muitas starptautisko organizāciju, uz kuru mēs ļoti paļaujamies, lai mēs varētu iesaistīt visus iespējamos darbiniekus. Mēs eh, sadarbojamies ar Eiropas Savienību, ar visām muitas iestādēm, tāpat arī eh, UNIDRO, IKROM, IKOMOS, tāpat arī ar ANO sekretariātu un drošības padomi. saskaņā ar rezolūciju 2195 mm, ANO valstis, tas nozīmē gandrīz visas pasaules valstis, eh, sadarbojas attiecībā uz um, rezolūcijā iekļautajiem datiem. Mēs esam saņēmuši informāciju no daudzām valstīm, informāciju esam apkopojuši, kopsavilkums ir ticis eh, publicēts eh, ANO. Um, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim nākt klajā ar ļoti interesantiem secinājumiem. Eiropas Savienība tiek ļoti bieži pieminēta un tiek runāts arī par pasākumiem, kas tiek veikti Eiropas Savienībā, lai aizsargātu kultūras mantojumu, bet tā skaitā tiek runāts arī par nacionālo politiku. Laiks eh, iet ļoti iet uz priekšu ļoti ātri, tāpēc man būs jābeidz runāt. Mums ir ļoti grūti pārbaudīt informāciju, kas uh, nu, nonāk pie mums uh, no Interpol. Tāpat arī uh, mēs nezinām, kur nokļūst šie kultūras priekšmeti. Mēs cenšamies sadarboties ar mākslas uh, tirkoņiem, ar uh, muzejiem. Neviens mm, neatzīst, ka uh, Eh, kādi kultūras priekšmeti būtu nokļuvuši eh, šo muzeju krātuvēs. Tas nozīmē, ka tā ir nelegāla tirdzniecība, bet visticamāk kultūras priekšmeti nonāk eh, privātās kolekcijās. Mēs ceram, ka šie kultūras priekšmeti parādīsies pēc 15, 20 gadiem. Visām nākamajām paudzēm vajadzēs ļoti modri rūpēties par šiem kultūras priekšmetiem. Ļoti ir zināms arī, ka ir daudz kopiju, Un uh, šo kopiju izstrādāšanas mērķis, protams, ir veicināt terorismu, finansēt terorismu. Um, mums ir vajadzīgi arī dokumenti, bet arī dokumentus ir iespējams viltot, tātad mums vajadzētu stiprināt politiku attiecībā uz ekspertu certifikātiem. Mēs uh, ceram, ka ar jūsu atbalstu mēs varēsim vērsties pret šiem viltojumiem. Arī internetā noteikti tirzniecība to ir ļoti grūti uh, Uh, kontrolēt. Ir tūkstošiem dažādu priekšmetu, kas uh, ir atrodami interneta mājaslapās, bet šīs mājaslapas netiek kontrolētas, tāpēc, ka tās netiek uzskatītas par mākslas tirdzniecības vietām. Es gribētu arī norādīt, ka vajadzētu pārskatīt nacionālās tiesību aktus, vajadzētu stiprināt krimināla tiesības, un vajadzētu padarīt par kriminālu noziegumu uzbrukums kultūras mantojumam. Tas būtu jādara saskaņā ar pieņemtajā konvencijām un ar konvencijas otro protokolu. Šeit mēs patiešām paļaujamies uz Eiropas Savienību, lai pātrinātu ratifikāciju. Šie bija galvenie punkti, par kuriem es gribēju runāt. Mēs, protams, gribētu, lai jūs palīdzat eh, konvenciju ratifikācijā. Uh, Mēs gribētu, lai uh, pieeja būtu vienāda visās uh, dalībvalstīs. Ir jāizmanto arī importa certifikāti priekšmetiem, kuriem jau ir eksporta certifikāts. Ir jānodrošina arī uh, mākslas tirkus reglamentācija, tātad jāpastiprina krimināls sankcijas, ir jāveicina sabiedrības izpratne, ir uh, jānodrošina arī izliekošanas datu apmaiņa. Interpolam un UNESCO ir patiešām sarežģīti iegūt info, informāciju un ir jāvēršas arī pret naudas atmazgāšanu. Lielas paldies! Patiešām ļoti gaišs saraksts. Paldies jums! Un tagad došu vārdu Panones kungam. Viņš ir no Interpol uh, ģenerālsekretārāta. Uh, Viņš strādās, viņš runās par datubāzēm un par to, kā mēs varam datubāzes izmantot kā praktisku rīku. Cerams, ka jums pietiks ar astoņām minūtēm, lai par to pastāstītu. Liels paldies par šo iespēju piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā. Paldies, ka Interpolē tiesis uzaicināts uz šo sesiju. Man lūdzu pastāstīt par īpašu instrumentu cīņā pret uh, nelegālu tirdzniecību un kultūras preču pārdošanu. Ja jums ir kādi jautājumi par policijas un tiesībā aizsardzības iestāžu sadarbību šajā jomā, es centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad eh, kultūras priekšmetu zakšana un nelegālā tirsniecība nopliecina valstīs atņemtām kultūras un mākslas mantojumu un vienlaicīgi ietekmē arī legālo tirzniecību. Mākslas noziegumi rada milzīgu peļņu noziedzniekiem. Tāpat arī tiek palielināta vardarbība un stiprinās saites ar organizēto noziedzību, kas savukārt rada ļoti lielu apdraudējumu sabiedrībai. Nelegālā tirniecība ir startautisks fenomens, un efektīvā politikā būtu jāiekļauj pretpasākumi, kurus vajadzētu veikt startautiskā līmenī. Lai varētu efektīvi cīnīties pret šo fenomenu, kopš 1995. gada Interpol savu dalībvalstu rīcībā ir nodēvis nozakto mākslas priekšmetu datubāzi, kas tiek pastāvīgi papildināta un kur arī izmanto. Bet eh, kāpēc šāda specializēta datubāze ir tik svarīga šajā jomā? Pirmām kārtām vajadzētu paskaidrot, ka Nav iespējams aizsargāt kaut ko tādu, par ko mēs neko nezinām. Un tas attiecas uz mākslas priekšmetiem, kas tiek uh, atrasti slepeni. Un tieši tāpēc ir būtiski, lai visām valstīm būtu laba inventāra sistēma attiecībā uz savu kultūras mantojumu, un lai varētu izmantot informāciju un uh, visus datus, kas ir iekļauti šajā inventārā gadījumā, ja notiek zādzība vai pazūd kāds kultūras priekšmets. Lai varētu uzsākt starptautisku meklēšanu ar mērķi atrast šo mākslas priekšmetu. Ātrāka un plašāka informācijas apmaiņa ievērojami uzlabotu e, cīņu pret nelegālo tirzniecību. Eiropas padomē apzinās šo problēmu, un tā ir uzsvērusi, ka kultūras priekšmetu nelegāla tirdzniecība būtu jānovērš un par to būtu jācīnās. 2008. gadā šī iestāde atbalstīja Interpol darbību, uzlabojot savu datu bāzi un izveidojot automatizētu datu apmaiņas sistēmu, kuru var izmantot un kuru var aktualizēt tieši katra dalībvalsts izmantojot eh, novatoriskas tehnoloģijas, piemēram, salīdzinot attēlus un izmantojot meklēšanas rīkus. Šī iemesla dēļ Interpola ģenerālsekretariāts eh, nolēma izveidot darba grupu. Šī grupa sastāv no specializēto policijas vienību pārstāvjiem. Tās ir policijas vienības, kas eh, cīnās pret nelegālo kultūras priekšmetu tirdzniecību deviņās valstīs. Šai darba grupai jau ir bijušas divas sanāksmes 2009. un 2010. gadā. Šo sanāksmu rezultātā tika panākta vienprātība par trīs iespējamiem variantiem, kā modernizēt Interpol zakto mākslas priekšmetu datu bāzi. Uz ekrāna jūs varat redzēt, ka var lūgt piekļuvi mūsu datu bāzei un pēc uh, identifikātora un paroles saņemšanas jūs varat atvērt šādu meklēšanas lapu. Tas nozīmē, ka jūs varat uh, ieiet datubāzē un meklēt priekšmetus. Tieši šādu secinājumu dēļ 2011. gada 17. oktobrī Itālija, proti specializētais policijas departaments kultūras manto aizsardzībai iesniedza projekta priekšlikumu Interpol mākslas priekšmetu datubāzes modernizācijai. Šis priekšlikums tika iesniegts Eiropas komisijai ISEK programmas ietveros. 15 Eiropas Savienības valstis pievienojās šīm projektām kā līdzdalībnieki bet Interpol ģenerālsekretariāts ir iekļauts kā asociētais partneris. Projekts Psihe ir jāpabeidz līdz 2015. Eh, gada 27. augustam, tātad nākamēnesis. Un šī projekta ietveros notiek eh, šādi pasākumi. Pirmais - formatēto ziņojumu sistēmas ieviešana Interpol datubāzē. Tās mērķis ir atvieglot eh, informācijas ievadīšanu. Otrais pasākums ir attīstīt eh, tīkla pakāpojumus, nodrošinot tiešu datu pārnesi no Itālijas eh, zakto mākslas darbu datubāzes. Šodien Kostas kundze jau pieminēja šo Leonardo datubāzi. Un tātad dati tiek nodoti no šīs datubāzes Interpol datubāzei. Vēlāk nākotnē visām dalību valstīm, tātad 190 Interpol datubāzēm, eh, dalību valstīm būs iespēja ievadīt šo informāciju tieši. Trešais pasākums ir attēlu salīdzināšanas rīka integrācija, lai atvieglotu meklēšanu. Ceturtais un pēdējais pasākums. Mēs vēlamies projekta rezultātus nodot tālāk, nodrošinot apmācību tiesība aizsardzības aģentūrām, kas izmanto šo sistēmu. Noslēgumā kultūras mantojuma aizsardzība gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī ir nodrošināma tikai ar multidisciplināru pieju. Šeit ir jāiesaista gan policijas, gan tiesībās sardzības iestādes un arī partneri, kas eh, sastopas ar eh, kultūras matām jautājumiem ikdienā. Mēs rīkojamies viena mērķa labad, un lai atvieglotu šo pieju un nodrošinātu vieglāku informācijas apmaiņu par ZAK produktiem, mākslas priekšmetiem starp visiem iesaistītajiem partneriem, tā skaitā starptautiskām organizācijām, muzejiem, mākslas dīleriem, ekspertiem un tā tālāk, 2009. gada augustā Interpol nolēma nodrošināt, lai datubāze būtu pieejama tiešsaistē, nodrošinātas mājas lapas veidolā. Pašlaik datubāze ir pieejama ikvienam cilvēkam pasaulē, kas vēlas pārbaudīt, kāda veida mākslas priekšmeti ir iekļauti datubāzē. Tas ir ārkārtīgi vienkārši, kā es jau agrāk parādīju. Jūs varat ieiet šajā mājaslapā un pieprasīt identifikātoru un paroli. Piekļuve ir bez maksas. Pēc 2015. gada augusta Interpol datu bāzes galvenā lapa būs savādāka. Tā būs jaunā lietotāja saskārne, kas tiks izveidota pateicoties projektam Psihē. Šī lapa būs vienkāršāka, būs daudz vieglāk piekļūt datubāzē un veikt meklēšanu. Tāpēc Lūdzu, izmantojiet šo iespēju un, ja ir vajadzīgs, piekļūstiet šai datubāzē. E- Lielas paldies! Ļoti interesanta prezentācija, arī visai daudz sološi ir šī attīstība, par ko jūs stāstījāt. Nu, un tagad kolēģi var uzdot jautājumus, bet lūkšu visus pieturēties pie divu minūšu uzstāšanās laika. Lūdzu! Chciałem bardzo serdecznie. Roveckī kungs pirmais. Paldies! Pirmām kārtām gribu patiešām pateikties par šo sniegto informāciju, tas bija ļoti interesanti. Man ir jautājums Panonī kungam. Ir parādīsies informācija, ka 36 tūkstoši objektu ir izmeklēšanā Interpolā no vairāk kā 20 valstīm. Pirms pāris gadiem biju kultūras ministrs Polijā, Un toreiz mums arī tika teikts, ka, lūk, ir vajadzīgi resursi, lai šādus nozaktus jau identificētu, atrastu. Atradām toreiz 80 tūkstošus šādu objektu, piemēram, Renoāra darbi un tā tālāk, daudz, kas tur tika konstatēts. Nu, un, protams, ka mums ir jādomā arī par to, cik efektīvi norisinās izmeklēšana, piemēram, sakojot līdzi izsoļu namiem, bet gribu vaicāt no jums dzirdēt, cik efektīva tā tad ir šī darbība. Paldies! Gramatikakis kungs tālāk. Πρόεδρε, από μια εμπειρία που εσείς αναφέρατε. Priekšādātāji, paldies! Gribu mm, atsaukties uz to, ko jūs teicāt. Un eh, jūs, eh, mēs taču nu pat bijām Grieķijā. Priecājos, ka jūs stāstījāt par šo vizīti, teicāt, ka lūk, cik lieliski tā izdevusies, tīri no politiskā skatu punkta raugoties tāpat. Un līdz ar to nonāku arī pie sava jautājuma. Un tas ir saistīts arī ar nu, kontrabandu un tīri ekonomiskajiem aspektiem šai ziņā. Tāpat arī Interpols tajā visā ir kā viens elements. Vēlos jums pastāstīt par Elgana marmoru atgriešanu Grieķijai. Jūs jau uh, Zina daļa no šiem marmora gabaliem statujām tika ļoti vardarbībā kārtā Osmaņu impērijas laikā eh, atņemti Grieķijai. To izdarīja Lords Elgins no Lielbritānijas un izdarīt ir ļoti daudz centienu, lai Grieķija atgūtu šo artefaktu. Tas ir ļoti delikāta rakstura jautājums. Un tagad esam saņēmuši analīzi no uh, Britu muzeja par šo situāciju, un nu, viņi konstatē, ka mēs nevaram šos marmoru artefaktus dabūt atpakaļ, tāpēc, ka mums nav pietiekama uzglabāšanas telpa. Jaunais skaistais Akropols muzejs Grieķijā, kas rada apbrīnu visos, kas tajā iegriežas, bet diemžēl, diemžēl šie marmora artefakti tomēr netiek atgriezti un rezultātā muzeja vienkārši stāv tukša vieta tāda, kā tāds kā atgādinājums par to, kam tur vajadzētu būt. Gribu vaicāt, kāds ir UNESCO oficiālais um, uzskats šai ziņā, jo galu galā šie, šie artefakti taču ir mūsu kultūras mantojuma daļa. Un lai arī UNESCO centās būt tāds kā vidutējs šais sarunās, tomēr mm, panākums neizdevās gūt. Mans jautājums ir šāds visiem trim runātājiem. Jo tas, protams, var mm, nu, pavisam vienkārši sasaistīties ar virkni citām lietām. Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz šo pavisam konkrēto situāciju? Vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Gribu arī dzirdēt, kāds jūsu padoms Grieķijai šai ziņā. kā varam atrisināt šo samilzušo jautājumu? Priekšsēdētājs domāju, ka tas varētu mums komitejā šeit kāpot ļoti liderīgi. Trupels kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par prezentācijām, ļoti interesantas. Un man radās sajūta, ka jūs tiešām cenšaties sadarboties, bet gribu vaicāt, vai starp jūs iestādēm, ko visas jūs tur pārstāvat, būtu vēl kāda labāka sadarbības iespēja. Piemēram, attiecībā uz datu bāzēm, vai ir kas e, skaidri zināms, ko mēs varam darīt, lai vērstos pret kontrabandu, vai ir kaut kādi skaitļi par to, cik plašā apmērā mākslas darbi joprojām nelegālā kārtā nonāk Eiropas Savienībā, neskatoties uz visiem šiem centieniem, ko esat veikuši pēdējo gadu laikā. Nu, lūk, tāds mans jautājums. Kāds ir progress šādu artefaktu identificēšanā un, un cik daudz darbu tomēr joprojām vēl nonāk Eiropas Savienībā bez tālākas identificēšanas? Paldies! Es gribu pateikties arī ekspertiem, kas, protams, ir šeit ieradušies, lai padalinā, padalītos savā pieredzē. Protams, jūs darāt, ko varat savās jomās. Man gribu uzdot jautājumu. Fabricio Panonem. Atgriežoties pie melnajiem tirgiem, runājot par kultūra vēsturisko mantojumu. Tas vienmēr, protams, ir tāds visai specifiska joma, sarežģīta joma jūsu darbs, protams, norisinās pēc priekšrakstiem. Jūs sakat, jāpierakstās šai reģistrē, reģistrā, lai redzētu informāciju, bet vai ir, piemēram, tādi piemēri, gadījumi, kad no šī saraksta kaut kas arī izkļauts, svītrots vai kaut kāda aprite, ja varbūt šis reģistrs tiek izmantots, lai atrastu īpašniekus šiem eh, kultūras objektiem, vai tas ir tā iespējams arī? Vai tur reģistrējas arī, tiek reģistrēti arī īpašnieki? Un vai šai saistībā jūs varat mums dot kādus skaitļus? attiecībā ar šo reģistru. Nezinu, vai jūs man sapratāt. Šis ir tas ir. Esmu gluži pārliecināta. Oui? D'accord, merci. Uh, per... Jā, yeah Un nu, pavisam varbūt, lai to vienkāršāk padarītu, runāšu itāliski attiecībā uz pirmo jautājumu. Diemžēl mēs nerunājam vispār tūkstošiem, bet gan desmitiem un desmitiem miljonu artefaktu, un kas tiek pakļauti kontrabandai. Un, ja jūs vēlaties dabūt eh, certifikātu, kas reģēts dažādās valstīs, tad jāatceras, ka visi šie objekti, kas tiek iegūti izrakt, izrakš, izrakšanas, rakšanas darbos, tad tie, nu, protams, runājam tikai par leģitīmajiem, reģistrētajiem a, priekšmetiem, bet ir jau arī šie nelegālie a, e, iegūtie artefakti. un te runājam gan par manuskriptiem vai pat, piemēram, par atsevišķām manuskriptu lapusēm, kas nerad tiek nozaktas un tad pēc tam tirgotas kaut kur. Un šīs zādzības nereti pat netiek eh, konstatēts līdz brīdim, kad objekts tiek atgūts. Atbildot uz vēl vienu jūsu jautājumu, kā kvantificēt veiksmi, uh, šajos izmeklēšanās. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo mēs nemaz nezinām, kāds tad ir apjobenais apjoms šiem kultūras vēsturiskām mantojuma objektiem kopumā. Un, kad runāju konferencēs, es vienmēr norādu, ka tiesiska izmeklēšana faktiski ir, nu, vienāda visos sektoros, tas nav atšķirīgi šajā jomā gluži. Tiesības sargājošo iestāžu mērķis ir noķert noziedzniekus un saņemt no viņiem informāciju, tā lai pēc tam, lūk, varētu viņus tiesāt un atrast par vainīgiem esam. Šajā gadījumā tas ir mazliet citādi, jo tie ir tādi juridiski rakstura objekti un tirniecība ar viņiem ir legāla, bet nelegāla ir tirniecība ar objektiem, kas nāk no, no nelegāla avota, un tā ir tā problēma. Es atceros, ka daudzus gadus strādāju vienā no tiesības sargošām iestādēm Itālijā, uh, darbojamies tieši ar šādu artefaktu meklēšanu. Mēs bijām pēc tam tikai kā nosūtīti eksperti uz, Eiropo, uz Interpolu. 93.47 tiesība akts paredzēja, ka ir jāspēj pierādīt datums, kad attiecīgais objekts atstā, atstājas valsti. Nu, protams, nelegāli ekskavācijās iegūtam objektam tas būtu neiespējami. Un tāpēc da, attiecībā uz daudziem objektiem tā ir tāda tālāka tiesas procesa nevarēja īstenot. Tad tika pieņemta jauna direktīva. Un šķiet, ka šķiet tā tiks vēl tikai pieņemta, un ar tās palīdzību būs vienkāršāk piemērot konvencijas. Protams, ka ja valsts ratificējusi UNESCO tiesību mērus, tad varbūt ir vajadzīgas pat nu, tāds kā, tāda kā komanda struktūra, kas šos objektus atgūst, jo citādi šī konvencija pat pa sevi vienkārši nepiemērojama. Un tāpēc tur jāpredz zināmas sadarbības formas. Sadarbība, protams, pastāv, bet to vienmēr var uzlabot, jo pastāv zinām ierobežojumi. Policija var sadarboties pamatoties uz tiesību aktiem, likumiem, Šai konkrētajā gadījumā runājot par kultūra vēstures mantojumu kontrabandu, viena no lielākajām problēmām, ar ko sastopas policija, tas, ka pastāv milzīgas atšķirības nacionālajā likumdošanās. un vienā valstī par noziegumu tiek atzītas lietas, kas citur par tādām atzītas netiek, un lai šī sadarbība būtu efektīva, būtu vajadzīga lielāka harmonizēšana. Priekšādātāji, lūdzu, izsakieties īsākā laika posmā. Ja runājam par to, cik daudz ir šos priekšmetu un ko tas varētu monetāri nozīmēt, nu, te nevar nevar jums piedāvāt, piedāvāt skaitļus, jo, protams, ka tas, kas nonāk ēst tirgos, tas nonāk caur melniem tirgiem, nu runājam tiešām par desmitiem miljoniem priekšmetu, kas ir sirojuma rezultātus iegūts no Palmīras un citur. Uh, tas ir tāds milzīgs tukšums, un tiešām runājam par ļoti daudz, desmitiem miljonu. Daži no viņiem maksā pārdesmit eiro, citi ir ļoti dārgi, citi ir jau privātajās kolekcijās, to nekad nevaram tā konstatēt. Tātad runājam par vairākiem miljonu eiro, bet precīzi skaidru pilnīgi noteikti nevaram izdot. Tālāk, kas, e, nu, bija jāsaka, tomēr tiek konfiscēti šie priekšmeti, tādām ciešā sadarbībā ar policiju reģionos. Uh, arī pie robežām Sīrijā, piemēram, 6000 objektu pēdējos četros gados ir atgūti, konfiscēti no Libānas, no Turcijas. Šie objekti nogādāti, nu, tātad policijā un tiek atgriezti atpakaļ attiecīgi Sīrijas muzejiem. Tātad ir tāda pozitīva aspekta arī Turcija arī ir konfiscējis pie robežām ļoti daudz šos objektus ļoti daudz objektu, un, nu, kon, jo īsti nav kontrols. Runājot par dokumentu, ko apspriežam ar 84. gada ar UNESCO, to iesniedza Grieķija, tātad šie Elgan marmora artefakti. T tur Tas ir dokuments, kas runā par kultūrvēsisko mantojumu atgriešanu, tādu mantojumu atgriešanu, kas ir e, izceļos no valsts pirms konvencijas spēkā stāšanās. Šajā gadījumā joprojām turpinās sarunas ar UNESCO, starp pusēm, tur ir vidutāji e, un komitejas priekšādātājs Sīdibē no Malī ir šis vidutājs ir vajadzīga tātad šķīrēties vai samierināšanās Lielbritānijā. Šobrīd eh, Lielbritānija nav piekritusi izmantot šo mehānismu vēl. Tātad tas nav gluži UNESCO, kas pieņem lēmumu, tā ir šī arbitrāža, kas par to lemj. Un šobrīd jāsaka, nu, bumba ir Lielbritānijas lauciņā, jo viņa vēl nevēlas šobrīd īstenot šo samierināšanās procesu. Nu, cerams, cerams, mums izdosies rast risinājumu arī šim jautājumam. Pavisam īsi. Sadarbība ir pilnīgi noteikti centrāls elements. Es eh, atzinīgi vērtēju to, cik lielā mērā es sadarbojos ar UNESCO. Es domāju, ka tā to arī vajadzētu turpināt. Neaizmirsīsim arī, cik liela loma šeit ir muitas dienestiem. Uh, tie faktiski tāds atslēga elements, jo visi šie objekti, protams, iet pāri robežām caur šiem muitas punktiem, un tos jāspēj identificēt, atrast, konfiscēt. Mums ir piemēri nesenai sadarbībai, šāda veida informētība, piemēram, šeit ir ļoti svarīga apmācīšana, un uzsvars jāliek tieši uz muitnieku lomu šajā gadījumā. Un tad šis, nu, burtiski simboliskais uh, Partenona fresku gadījums Tas ir visai delikāts jautājums, jo, kā jau jūs to labi zināt, jo tas notika pirms starptautisko principu pieņemšanas, kas šobrīd regulē mūsu visu darbību un ko mēs piemērojam attiecībā uz tiem gadījumiem, ka tiek izsirotas tātad šīs vērtības. Bet, protams, ka tas jautājums ir par sarunām, par diplomātiju un tas iet cauri UNESCO starpvaldību komiteju, tiešām tiek rīkot šī arbitrāža, un mēs joprojām cenšamies rast risinājumu. Nu, cerams, cerams, ka eh, tas var tā notikt. Jo, nu, tikai šā kopīgi spēkiem varēsim atrast kādu risinājumu. Paldies! Priekšsādātāji turpina ļoti labi. Paldies ekspertiem! Domāju, ka tas bija ārkārtīgi interesanti, ļoti interesanti pēcpaziena, tik ļoti daudz priekšlikumu, ideju. Un tagad pavisam ātri vēlamies uzklausīt šo video vēsti no profesora Abdul Karima no Sīrijas. Viņš nevarēja ierasties, bet no nu, ir mums ierakstījuši šo ziņu, tāpēc uzlieciet austiņas. Video tiks translēts angļu valodā. Un jāsaka visai slikta dzirdamība. Good morning.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 Thank you very much to permit me to send you this message. Grazie, noi penso siamo molto. Paldies! Un gribētu izteikt pateicību no mūsu puses. Mūs, jāsaka, ir eh, šokējusi šī liecība un eh, profesors eh, Abdulkarims saņēma balvu par savu darbu kultūras mantojuma jomā, un viņa studenti, arheoloģijas studenti, arī ir nākuši klajā ar aicinājumu palīdzēt un atbalstīt uh, kultūras mantojuma saglabāšanu ne tikai konkrētās atrašanās vietās, bet tādā vispārīgā mērogā. Un es domāju, ka uh, parlaments un padome, es ceru, ka mēs varam kaut ko darīt šajā jomā. Es zinu, ka Luksemburgas prezidentūra ir eh, iekļāvusi šo jautājumu savās prezidentūras eh, prioritātēs, tātad kultūras mantojuma saglabāšana. Es domāju, ka mums ir pienākums atbilstoši rēģēt un līdz ar to arī gribu vēlreiz pateikties visiem panerunātājiem. Mums ir arī komisijas pārstāvī zālē. Katrīna man jāno komisijas, vai jūs gribētu teikt Lina Karkova vai ir kāds no šiem minētajiem? komisijas pārstāvjiem, ja kāds ir klāt vai kāds gribētu ko teikt. Komisija strādā pie um, importa, pie ieviešanas direktīvas. Es zinu, ka darbs notiek, tā tāpat sadarbojas ar dažādām organizācijām, UNESCO un citām varbūt varētu lūgt pastāstīt kaut ko šai sakarībā. Es zinu, ka komisija strādā arī pie paziņojuma, bet, nu, varbūt jūs paši varētu dot mums kādu jaunāku informāciju vai kāds jaunums. Paldies! Paldies, Kosts kundze, labu dienu visiem klātesošajiem! Es arī gribētu sākumā pateikties jums, Kosts kundze, par to, kas ir ķērušies pie šī ļoti būtiskā jautājuma par uh, kultūras pieminekļu sagraušanu un to kontrabandu, un paldies par parlamentu iniciatīvu, paldies arī, ka pieņēmāt ļoti svarīgu rezolūciju aprīlī šai sakarībā. Protams, ka komisijai ir ārkārtīgi svarīgs viss šis jautājuma loks tātad kultūras mantojuma sagraušana, kas ir noziegums pēc būtības, bet tāpat arī mēs uzklausījām, ka tas ir noziegums pēc cilvēci, un tas ir arī finansējuma avots terorismam. Tātad tieši visus šos apstākļus ņemot vērā mums ir jārīkojas, jārīkojas tādā visaptvarošā veidā. Tas nozīmē, ka nav tādas vienas pareizas atbildes vai rīcības ir nepieciešama reakcija un rīcība tieslietu jomā, eh, sadarbības muitas, eh, sadarbības jomā trešajām valstīm, tāpat arī diplomātiskās biznesa sadarbības eh, aspektā, tāpat arī ārējo attiecību kontekstā. Tas attiec uz visām iesaistītajām pusēm šajos procesos un arī uz komisiju. Tātad, ko mēs darām konkrētāk tagad? Jūs jau zinat, ka mēs esam Eiropas Savienība, principā, ir apstiprinājusi regulu sankcijām, aizliedzot ievest dažādas preces, priekšmets, arī kultūras priekšmets no Sīrijas un Irākas. Tātad šie instrumenti jau ir vietā, jau darbojas, ir jau bijušas iespēja konfiscēt uh, kultūras priekšmets, nākot, kas ienāk no šīm valstīm. Tālāk cīnoties pret uh, nelegālo kontrabandu un organizēto noziedzību. Uh, te mēs saņemam Interpola palīdzību, par konkrētām darbībām, ko esam finansējuši. Esam finansējuši starptautiskās novērošanas centra izveidošanu kultūras objektu un nelegālai tirzniecībai. Hilkam to vāda un pārvalda un Planša kungs un tāpat arī citi runātāji šodien pieskārās projektam, ko mēs finansējam vairāk kā 2 miljonu apmērā Sīrijā, lai veiktu tādu steidzamu darbību kultūras mantojuma saglabāšanā. Uh, To veic UNESCO ar eh, vairākiem partneriem, arī IKROM ir to partners, un mēs jau dzirdējām par pēdējām jaunākajām aktivitātēm šajā jomā. Jā, es arī gribētu pieminēt eh, pētījumu, ko mēs komisijā veicām 2011. gadā par kultūras objektu nelegālu tirzniecību. Kā rezultātā tika apstiprināti padomas secinājumi eh, iekšlietu jomā, rekomendējot dažādas darbības, balsoties uz uh, UNESCO konvenciju citām, uh, tātad ieteicām šajā sakarībā šeit secinājumos vairākas darbības. Par pašreizējo darbu vai nākotnē plānoto jāpiemina Eiropas drošības darba kārtība, kas nesen tika apstiprināta, kur komisija pēta nepieciešamību veikt pasākums pret terorismu finansēšanu, uh, Un uh, šīs finansēšanas avotiem, kas varētu būt arī kultūras priekšmet, esam uzsākuši jaunu pētījumu par nelegālo uh, tirzniecību un liekot īpašu uzsvaru tieši uz ieviešanu Eiropas Savienībā. Tas ir pētījums, ko mums uzdeva veikt dalību valstis 2015-18 gadu kultūras plāna ietveros. Tātad mēs šādu uzņēmu, uzdevumu saņēmām pagājušā gada beigās, un es ceru, ka uh, šis eh, pētījums varēs veikt tādu kā inventarizāciju par esošo situāciju tiesiskā regulējuma jomā attiecībā uz kultūras eh, objektu ieviešanu un kādas ir mm, tātad regulējuma ieviešanas eh, problēmas un ko varētu darīt Eiropas Savienības līmenī. Tātad mēs domājam par tādu jaunu pārdomu procesu, varbūt jaunu likumdošanas procesu. Šeit pagaidām par to gan vēl ir pārāk runāt, bet, nu, raudzīsimies. Mēs gribam turpināt sadarboties ar UNESCO, Šorīt mums uh, notika sanāksme ar UNESCO pārstāvjiem, un uh, tur arī tika valsts uh, komisijas viedoklis, un mēs runājām par šo plānu un domājām, ko mēs kopā varētu darīt un kā varētu padziļināt savu sadarbību. Tā lai, kā jau es teicu, varētu dot tādu daudzpusēju atbildi, reakciju un lai mēs varētu stiprināt savu rīcību šīs problēmas kontekstā Tātad runājot par kultūras uh, piemnieku sagraušanu un nelegālu tirzniecību. Tātad tas arī viss no komisijas puses. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, komisijai par šo ļoti svarīgo informāciju. Tātad mēs redzam, ka būs, notiek sadarbības ar parlamentu komisiju. Šķiet, ka daži no šiem informatīvajiem punktiem arī sasaucas ar restitūciju, atpakaļ atdošanu, un ka tur iespējams ir nepieciešams tāds operatīvāks ietvars šo mākslas darbu atpakaļ nodošanai, un lai varētu pareizi īstenot restitūcijas direktīvu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs process, un kā jau mēs dzirdējām no Mm, juridiskā eksperta no starptautiskās kriminālās tiesas, kā viņš teica, tas ir um, noziegums pret cilvēci. Un um, es te domāju par tādu ļoti skaidru priekšlikumu, ko izteica viens no runātājiem. Kā piemēram, piemēram, kāda konkrētāka rīcība, darbības, lai sniegtu atbalstu. Un šādai darbībai, saglabājot kultūras mantojumu, nu tur ir jāsniedz Eiropas atbalsts. Tāpat ir nepieciešama ir tādi plašāki dati, uh, lai varētu uh, varbūt uh, dalīties šajā informācijā. Un uh, Planškungs, acīm redzot, kas Francijā runāja, teica par tiesiskā ietvara stiprināšanu no dalību valstu puses. Un tālāk arī ratifikācija šiem dokumentiem. Tātad mums ir daudz darba, ja mēs gribam darboties vēl efektīvāk, iedarbīgāk. Tas ir jautājums, kas varbūt nedaudz palicis tādā kā aizmugurējā plānā, bet uh, šķiet, ka mums ir nepieciešams arī paplašināt uh, um, apvienoto nāciju zilo ķiveru spēku mandātu un darbības iespējas, un tāpat arī jāņem vērā. Tās atbildes, kas tiks sniegtas, nu, katrā ziņā šķiet, ka mēs, eh, jā, varam saprast to, kā jūs teicāt, ka to varētu uzsvērt kā kultūras uh, genocīdu. Nu, lūk, ar to es arī varētu noslēgt. Noslēdzu ar vienu lietu, kas attiecas varbūt ne tikai uz Itāliju, bet tāpat bet kas tāpat ir tāds starptautiski interešu jāntājums. Milānas Expo pasākumā visi kultūras eh, ministri, kas bija klāt, viņi mm, ir uzaicināti uz eh, pasākumu Irina Bokola, kur būs arī klāt, un visas iedusētās eh, puses eksperti, kas šajā jomā darbojas, tiktu laipni aicināti, tātad Milānas Expo ir arī pasākums, kad mēs varētu atkārtot likt priekšā šo jautājumu mūsu darba kārtībā tātad tāda startautiskāka dimensija šim jautājumam un vairāk sadarbības un lielāka, tad spēcīgāka klātbūt no to valstu puses, kas vēl nav parakstījuši dažādās konvencijas. Tā ir lieta, par ko esam jau krietni laiku domājuši, un mums ir prieks, ka šis pasākums tagad īstenojas, notiek. Paldies, priekšstādātājs, saka paldies visiem mūsu ekspertiem. Cerams, ka mēs varēsim arī nākotnē paļauties uz jūsu atbalstu. Mēs eh, šobrīd pārtraucam sanāksmu uz mazu brītiņu un pēc tam turpināsim ar savu darba kārtību un darbu. Mums notiks koordinātors sanāksme. Paldies!